Jā, ja, liebe kolēģin un kolēģi. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, mēs varētu sākt sanāksmi. Tad, kad vicepriekšādātājs ir ieradies, tad mēs to varam sākt. So, dürfte ich Sie bitten, dürfte ich Sie bitten, sich zu setzen? Lūdzu, vai es gribētu jūs lūgt apsēsties? Danke sehr. Also die Koordinatoren. Paldies par koordinatoru sanāksmes rezultātiem. Jūs esat saņēmuši informāciju, ja jums nav nekādu uh, uh, iebildumu līdz šodienas pēcpusdienai, tad tie ir pieņemti. Iepriekšējā uh, koordinātoru sanāksmē mēs runājām par politiskā dienesta politikas departamentā iecerēm. Un rītdien ir galīgais termiņš priekšlikumu ie, iesniegšanai. Lūdzu, līdz trešdienai informējiet sekretariātu. Devītais darba kārtības punkts. Wolfgang Šāde no Fraunhofers institūta, kas atrodas Karlsruē, sveicu viņu mūsu vidū. Viņš mūs iepazīstinās ar jaunāko informāciju par ieguldījumiem vērienīgos TNT projektos Ir arī vēl kolēģi no Fraunhofer institūta. Tātad kolēģis pārstāv šo pašu institūtu, bet strādāja tur agrāk. 2013. gada aprīlī šis pētījums tika uzsākts, un pagājušajā nedēļā TRAN uh, locekļi saņēma informāciju par pētījumu. Uh, Jums ir arī uh, iespēja iepazīties ar to. Es mēģināšu uh, runāt angļu valodā, jo pētījums arī ir angļu valodā veikts. Paldies par uzaicinājumu. Uh, pastāstīt jums par jaunāko, kas notiek saistībā ar ieguldījumiem vērienīgos TNT projektos. Tik iesaistīti daudzi kolēģi, mēs arī esam vairāk šeit, varēsim atbildēt uz jūsu jautājumiem. Planned, uh, Struktūra ir šāda. Vispirms par uh, pētījumiem uz vietām. Uh, tad par lēmumu pieņemšanas procedūrām, par projektu novērtēšanu, projektu dizainu, projektu, tā teikt, nobriešanu un tad politikas uh, ietvara veidošanu un uh, sabiedrības iesaistīšanu. Uh, pirms 20 gadiem parādījās, jau sākās runa par TNT eh, tīkliem. Vairāk tā bija tāda analītiska pieeja, mēs sākām uh, ievākt projektu priekšlikumus no dalību valstīm un pēdējos 4-5 gados esam, protams, sadarbojušies daudz ar jūsu komiteju, ar Eiropas komisiju, veidojot šo tīklu. Uh, Eiropā, lai tas būtu tāds saskanīgs transporta sistēmas tīkls Eiropai. Gribu uzsvērt vienu lietu. Mēs runājam par deviņiem koridoriem, ko jūs redzat arī attēlā. Tie veido pamata struktūru šim uh, tīklam. Un bez šiem deviņiem koridoriem esam izvēlējuši 12 tādus atsevišķus pētījumus, un septiņi tika pētīti Uh, agrāk, agrākā laikā, un pieci ir atstāti aktualizēšanai vai jaunākam, jaunākiem pētījumiem. Runa ir par Študgārti Ulmu, Lionu Turīnu, Gotthārda pārēju un Ločbergas pārēju. Daži skaitļi. Uh, izmaksas ir no 131 miljona līdz 10 miljardiem uh, eiro. Novērtējumam tiek izmantoti dažādi kritēriji, indikātori, tiek vērtēts ekonomiskais ieguvums, un ja mēs skatāmies, kāds tad ieguvums ir no 1,5 līdz 2,6, tas ir rādītājs, ko iegūst salīdzinot izmaksas ar uh, um, efektu un no 15 līdz 20 līdz pat 50 gadiem ir izmaksu atgūšanas periods uh, visiem šiem projektiem. Gribu atgriezties tagad pie pieciem ļoti būtiskiem aspektiem. Pirmais ir par to, kā tiek pieņemti lēmumi par līdzfinansējumu šādiem projektiem. Uh, visbiežāk projekti tiek sadalīti tādos eh, rīcību plāna formā, tiek strukturēti un šīs atsevišķās darbības tad tiek piedāvātas uh, inovātoru vai inovāciju uh, kolēģijām, tad ir jāizvērtē uh, līdzfinansējuma iespējas dažādām, dažādiem projekta posmiem. Un tas, kā tas notiek, tas nozīmē, ka tiek izmantoti pieci izvērtējuma un analīzes kritēriji, gan kvalitāte, gan projekta briedums, tāpat ekonomiskais nozīmīgums, uh, vai tiek izmantoti arī konkursi. Un, ja projekts ir sasniedzis tādu briedumu fāzi, tad ir ļoti svarīgi novērtēt, vai dizains vai finansējums atbilst projekta apjomam, projekta dizainam, tam tanai brīdī jau ir jābūt pilnīgam. Uh, eiro projekta kvalitāte arī tiek novērtēta attiecībā uz to, vai sociāli ekonomiskais efekts būs pozitīvs un arī vides ietekme tiek vērtēta. Šiem novērtējumu kritērijiem arī projektam ir jāatbilst un kvalitātes kritērija Tie ir menedžmenta struktūra vai plāns ir sastādīts tādā saprotamā un uh, saprātīgā veidā un jāuzsver arī, ka riska menedžmentam ir sava loma kvalitātes novērtēšanā un arī tiek vērtēts, vai projektu ir iespējams mainīt, ja tas ir vajadzīgs pielāgot, un vai ir izstrādāti plāni, kā veikt grozījumus, ja tas ir nepieciešams, cik tas maksās, kā tas iespaidos kopējās projekta izmaksas. Tātad pār grozījumu menedžmentam arī ir jābūt labi izstrādātam. Trešais punkts, kas mums šeit ir mūsu sarakstā, arī ir par megaprojektu, lielo projektu novērtējumu. Runājot par jaunākajiem projektiem, tie saņem lielu daļu no uh, Eiropas Savienības līdzfinansējuma. Tie ir pārrobežu projekti. Var izmantot arī kohēzijas fonda līdzekļus un standartizēta CBE schēma arī ir izstrādāta, lai projektus varētu labāk salīdzināt. Un, protams, mums nepieciešams integrēts transporta modelis. Šobrīd ja mēs runājam par nozīmīgiem lieliem projektiem, kas maksās 700 miljonus eiro vai pat vairākus miljārdus, tad, protams, ir ļoti nozīmīgi izvērtēt ekonomisko efektu, to, kā šis projekts ietekmēs ekonomiski un sociālo situāciju ilgākā termiņā. Un ceturtais būtiski ir arī veikt neatkarīgus eh, pētījumus. īstenošanas pētījumus. Runājot par līdzfinansējumu nozīmīgiem projektiem, tad 40% var nākt no Eiropas Savienības, tad lielu Tas tā ir ļoti liela daļa, un tāpēc arī Eiropas Savienībai ir lielāka, jāatvēl lielāka loma projektu kvalitātes novērtēšanā. Un šeit aktīvi iesaistās Eiropas komisija, un tas ir arī saprotams šī lielā līdzfinansējuma dēļ. Būtiski ir pateikt arī, ka ja mēs raugāmies uz dažādiem ātrās uh, eh, dzelzceļu satiksmes um, projektiem dažādās valstīs, tad uh, liela nozīme ir projektu auditēšanai un uzraudzībai. Un, uh, Un šeit arī iesaistot Eiropas komisijas uzraudzības iespējas, ir iespējams samazināt izmaksas. Nākamais - projektu dizains un projektu briedums. Šeit Uh, nenomainījās attēls uz ekrāna, kam vajadzēja nomainīties. Paldies, sakarunātājs. Tātad ceturtais aspekts, ceturtais punkts - projektu dizains. Svarīgas, protams, ir projekta detaļas, kā tās ir definētas, uh, un ir jārespektē vides aizsardzības zonas, jārespektē vides prasības un, ja nepieciešama noteikta eh, no, navigācija vai izmaiņas tajā, par to arī, protams, ir jābūt skaidrībai, lai nepalielinātos īstenošanas izmaksas. Kad projekts ir tuvu brieduma stadijai, tad ir būtiski Um, arī zināt pilnīgi visu par projekta detaļām, piemēram, par to, kādā ātrumā ir paredzēts vilcieniem braukt, kad projekts būs īstenots. Un, protams, arī tiek veikts vides ietekmes novērtējums, izvērtējot pilnīgi visus ies, ietekmes faktorus, kādi varētu parādīties Nu, mēs domājam, ka ir iespējams pieņemt lēmumu par lieliem projektiem visai precīzi prognozējot izmaksas, jo ir ļoti būtiski labi saplānot, lai izmaksas projektā īstenošanas laikā nepalielinātos. Un tad par riska analīzi un riska menedžmentu arī šie aspekti ir ļoti tādi spēlē lielu lomu. Uh, kā es jau teicu, grozījumu, projekta struktūrālo grozījumu aspekti tiek analizēti, ir iespējams arī um, veikt pielāgojumus projekta īstenošanas kalendārajā plānā vai grafikā, un tas arī ļauj attiecīgi no jauna prognozēt vai pielāgot izmaksas, lai redzētu, kā projekts attīstīsies turpmākajos posmos. Nākamais piektais punkts - infrastruktūra un transporta politika. Mums ir jāizvērtē, kāda infrastruktūra ir pieejama, kāda transporta politika tiek īstenota reģionā, kurā tiek īstenots projekts. Un īstenojot ļoti lielus projektus, mēs tos dalām noteiktās fāzēs, sākām uh, īstenojam fāzes noteiktā secībā, raugāmies, kā attīstās transporta tirgus vai pieaug pieprasījums pēc transporta pakalpojumiem, un tā ir, piemēram, ļoti raksturīgi šim Turīnas, Lionas Turīnas projektam. Mēs īstenojām pirmo fāzi, un tas ļauj arī zināmā mērā samazināt uh, Uh, tādas pārlieku lielas cerības uz lielu uh, pieprasījumu pieaugumu pēc transporta pakalpojumiem. Mēs izvērtējam jaunas uh, infrastruktūras nepieciešamību. Lionas Turīnas gadījumā bija jāinvestē daudz, diezgan daudz līdzekļu, bet nebija pietiekami liberalizēts tomēr transporta tirgus un tāpēc ir jābūt iespējai izvērtēt dažādus piedāvājumus, kas konkurē savā starpā. Cits piemērs - transporta politikas pakotne un infrastruktūras ieviešana ir visai saskaņotas. Uh, Gotthārda un Lečpērgas uh, pārēju tuneļi. Um, līdzekļi tika ieņemti no smagā krautransporta nodevām, tāpat no um, tā saucamā nodokļa par uh, degvielu un citiem avotiem To es gribētu uzsvērt, ka transporta politikas uh, ietvaram un infrastruktūrai arī ir jābūt tomēr labā formā. Sastais un pēdējais punkts uh, - sabiedrības iesaistīšana. Tas ir ļoti būtiski, var arī minēt piemērus, kāpēc agrāk mums Tas bija visa tā izstrādāta visai caurskatāma procedūra, kā iesaistīt sabiedrību, kā uzklausīt arī ja tie, tos, kam ir iebildumi un protestētājs, jo viņiem mēdz būt labas idejas projekta uzlabošanai. Un tas ļauj projektu uzlabot, tas ļauj ietaupīt investīcijas, ietaupīt valsts līdzekļus. Un vien, tas ir viens no lieliem ieguvumiem, uzklausot sabiedrību, un otrs uh, ir būtiski uzsvērt, ka, ja sabiedrība atbalsta projektu, tad, piemēram, Gotthārda Lečberga uh, tuneļa gadījumā, viss sākās ar to, ka cilvēki Šveicē balsoja par to, vai viņi vispār ir par šo projektu, un šis projekts Uh, līdz ar to ir ne tikai ekonomiski veiksmīgs, bet tam ir sabiedrības atbalsts, un tas var notikt. Runājot par Ulmu Študgarti, tad šeit bija arī protesti, kas zināmā mērā to nobloķēja un sab, valdība sāka um, tādu mediācijas procesu. Cilvēki varēja televīzijā skatīties, kā mediācija notiek. Tā sabiedrība tika labi informēta un arī šeit bija iespēja balsot. Balsojuma rezultāts bija pozitīvs un projekts atkal uzsāka savu gaitu. Tas ir ļoti ieteicams uh, šie, šīs sabiedrības uh, referendumi vai balsojumi pirms ļoti lieliem projektiem, tiem nāk tikai par labu. Un noslēgumā gribu citēt rekomendāciju no Netflix projekta. Ja projekts vēl nav gatavs vai nevar pāriet nākamajā fāzē, uh, tad tieciet skaidrībā ar nebūšanām, pirms tērējat naudu. Paldies, Šādes kungs, par jūsu prezentāciju. Tagad vispirms vārds būs koordinatoriem, katram ne vairāk kā divas minūtes, lūdzu. Ehm, Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies šādi kungam par uh, lielisko prezentāciju. Paldies par ļoti skaidru informāciju. Tad, nu, es ceru, ka visi ir atraduši savu tulkojumu, es izsakos nīderlandiešu valodā, bet, nu, tā tad man ir jautājumi. Pirmais, vai jūs interesē arī vietējie tīkli, kas pievienosies ar TET? Mēs te runājam par dažādām problēmām. Uh, kas attiecas uz uh, iekļaušanos tīklā, ka varētu būt uh, dažādas, uh, dažādas problēmas ir šīs uh, savienošanās uh, problēmas. Un otrs jautājums par pilsoņiem, pilsoņu satraukumu savā arī uh, prezentācijā jūs jau izteicāt rekomendācijas, bet manuprāt, tas ir pārāk vājas. Mēs redzam, ka ir, piemēram, daudz uh, ciemu pašvaldību kurām nepatīk, ka tiek veikti lieli infrastruktūras projekti, ir daudz reģionu, kas par to satraucas, tad kā uz to reaģēt? Mums ir problēma, labi, bet ko mēs varam darīt? Pilsoņi ir daudz vairāk satraukti nekā uh, tas, uh, kā jūs to atspoguļojat savā prezentācijā. Tālāk, 15. lapas puse saimtajā dokumentā, tur ir tāds nošķīrums, tas ir ļoti interesanti, nošķīrums starp uh, vīdes ietekmes novērtējumu, stratēģisko vīdes analīzi Tātad no vienas puses, no otras puses ietekmes novērtējums uz klimatu. Ļoti interesants nošķīrums. Nu, tur tas ir ļoti niansēti, bet vai tas ir tāds tīri teorētisks nošķīrums vai nē? Respektīvi, kādas tam visam ir praktiskās sekas? Ismēls, lūdzu, Hertuks. Paldies! Paldies arī no manas puses eh, doktoram Šādas kungam par ļoti interesanto prezentāciju. Šāds kungs man ir vairāki jautājumi, kas varbūt neatiec tieši uz jums, bet uz kolēģiem no Eiropas komisijas, jo es redzēju, ka pie mums ir ieradušies attiecīgā eksperta, tādēļ labprāt uzdot šos jautājumus. Jūs ļoti pareizi, doktor kungs, pieminējāt, ka um, attiecībā uz dalību Štutgarte 21 projektā ka šeit sabiedriskos puses iesaistīšana bija ārkārtīgi būtiska. Varbūt, ka Eiropas komisija tagad ļoti uzmanīgi klausīsies. Tātad mans jautājums. Īpaši Vācijas satiksmes ministrijā pastāv bāžas, ka ministru līmenī, ministriju līmenī, saistībā ar daudzām lietām, par ko vienojamies TNT, ka ministriju līmenī pastāv vienaldzīga attieksme pret šiem projektiem. Kā piemēru var pieminēt to, ka mēs Vācijā ierakstījām likumā, ka jāpiedalās reģionālajām institūcijām, un Vācijā to īsteno tādā veidā, ka tikai pilsētu mēri ir iesaistījušies ja vispār to ir izdarījuši, nekādā gadījumā tās nav tirzniecības kameras vai arotbiedrības vai citi cits iesaistītās puses. Tādēļ mans jautājums komisijai, kādu spiedienu jūs varat uh, īstenot pirms pārkāpuma izskatīšanas procedūras? Un otrs jautājums, kas ir, kam ir jānotiek, lai komisija vispār uzsākt šādu noteikumu pārkāpšanas procedūru pret kādu dalību valstu? Un pēdējais jautājums ir arī saistīts ar šo pašu punktu. Uh, jo pie manis mājās Bavārijā arī noteikti aktīvas diskusijas par to, vai dalību valstīm dalībvalsts var brīvi nolemt, kuru projektu, kurā laikā tās vēlas īstenot, vai, piemēram, dalībvalsti pretējai aģentūras īstenotajam konkursam. Tātad Vācija var pateikt, nē, es nepiedalīšos šajā konkursā, jo šobrīd es interesējos par citu lietu. Un tad šie līdzekļi atkal tiktu atgūti atpakaļ kopīgajā finanšu katlā. Uh, Un tad pastāv šis viedoklis, šis princips use it or lose it. Tātad vai šie finanšu līdzekļi mums ir pieejami, un mēs to varam darīt vai nu tagad, vai pēc sešiem gadiem, vai tiešām tas tā ir. Jo šis jautājums man tiešām ir ļoti svarīgs. Paldies, tagad bez koordinatoriem ir šādi vēl runāt. Bilbao, Murelier, Nilsen, Revo, Liberatski, Suika, Ainto, und mich selber und dann noch Herrn Onidi. Un arī es un arī Onidi kungs no komisijas. Tagad es noslēgšu runātāju sarakstu. Jā, jūs arī un šeit vēl viens runātājs priekšā. Jā. Labi, nākamais runātājs. Gazina Maisners kundze. Nē? Jā. Ja. Labi, paldies. Es domāju, ka konservatīvie pirms manis izteiksies. Tātad arī no manas puses šāds kungs. Liels paldies no liberāļiem par šo prezentāciju. Vēlējos vēl atgādināt, ka abi koordinātori nav pieejami, tādēļ jūs tiekat izteikties ātrāk. Labi, paldies, turpināšu. Paldies par šo prezentāciju, un tā kā liels daudzums cilvēku vēlas uzdot jautājumus, tad es arī vēlos uzdot jautājumus, taču vēlos um, atgādināt šos sabiedrības iesaistīšanas jautājumu, un tiešām ir tā, ka Vācijā, kur sabiedrība bieži aktīvi iesaistās, daudz projekti nav bijuši veiksmīgi, jo sabiedrība nav tikusi iesaistīta pietiekami laicīgi, un tagad man ir jautājums, kā mēs to tā varam darīt jau pašā sākumā, kā mēs varam iesaistīt šo sabiedrību, vai tas ir jādara atsevišķi katram projektam, vai var kaut kādā demokrātiskā veidā bloķēt pastāvošo kārtību. Es atbalstu sabiedrības iesaistīšanu. Un šeit klasisks piemērs IPS Y trase, kas ir saistīta ar TNT. Šeit vairāk gadu desmit laikā notika projekta izstrāde, un tad vēlāk tika iesaistīta sabiedrība, bet tad, kā sabiedrība protestēja, tad um, mums neizdevās šo projektu veiksmīgi realizēt, un mums nav šī kravas uh, transporta projekta. Un tātad es baidos par to, kā ja tiek iesaistīts sabiedrība, tad uh, daudz projektu tiek bloķēti. Mēs jau ilgi zinām to, ka ir nepieciešams kravas pārnešana no sauszemes uz dzelzceļu transporta līdzekļiem, taču sabiedrība spēj šos projektus nobloķēt, un kamēr viņa tiek apmācīta un nomainīts viedoklis, atkal paiet ārkārtīgi liels gadu skaits, tiešām kā mēs varam pārliecināt, kā mēs varam rīkoties, kāda būtu šī metode, lai sabiedrība tik iesaistītu veiksmīgi. Paldies, Meija, lūdzu. Kilonene. Paldies, priekšsētāji, kolēģi. Transporta politikā ir nepieciešama ilgtermiņa vīzija. TNT Eiropas transporta tīkla pakotne ir izstrādāta jau uh, gadiem atpakaļ, un tad, kad uh, uh, tika noslēgts pie tās darbs, tagad um, visi vēlas to pārskatīt atkal. Tādēļ man ir jautājums ļoti somisks. Vai mums vispār šeit kaut kas izdosies? Vai mēs pie kaut kā nonāksim, vai arī mēs te vienkārši cīnīsimies savā starpā un uh, ne pie kādiem rezultātiem nenonāksim, bet rezultāti ir nepieciešami. Šeit mums ir jākoncentrējas uz uh, konkrētām jomām. Nu, īpaši tur, kur ir uh, sarežģīti piekļūt, kur ir uh, grūti uh, sasaistīt attālinātos reģionus. Mums, protams, ir nepieciešama solidaritāte, bet vispirms ir TNT uh, jānodrošina miers. Mēs jau esam pieņēmuši galu lēmumu kopumā, un mums pie tā ir jāpieturās. Un tagad Delī kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī par šo prezentāciju. Francija, Itālija pieprasa Eiropas Savienības finansējumu, kā jūs tā jau norādījāt, arī Lionas Turīnas projektam. Tas ir uh, ārkārtīgi milzīgs projekts un rāda arī problēmas attiecībā uz sabiedrības interesēm, uz vidi. Uh, un galvenokārt veselības aprūpēts nodara kaitējumu. Es vēlētos norādīt, ka pār Francijas revīzijas palāta 23. oktobrī 2014. Gadī, gadā nagus klajā ar savu ziņojumu, kur tā saka, ka mm, nav atpalikusi neviena Eiropas pilsēta, kas būtu eh, pietiekami liela no iedzīvotāju skaita, lai varētu pamatot Lionas Turīnas dzelzceļa līniju Dāniju. Revizijas palātā arī to kritizē savā uh, spriedumā, proti sociāla-ekonomiskā rentabilitāte ir ļoti maza, ņemot vērā gigantiskās investīcijas, kādas vēlas ieguldīt Francija, Itālija. Mēs zinām, ka abām valstīm ir ārkārtīgi liels uh, parāds un nav atbilstība Lisabonas līguma prasībām. Uh, Tātad um, es aicinu, lai tiktu izmantot esošās. Uh, uh, dzelzceļa līnijas, kas tiek izmantotas tikai 15-20% apmērā, ja tas tā būtu, tad Eiropas Savienības baltā grāmata un tur noteiktie mērķi tiktu īstenoti. Mēs uzdod ļoti skaidru jautājumu. Tātad no finanšu plāna uh, šī projekta budžets tikai pieaug, jo uh, Uh, prognozes tagad jau ir divkārši lielākas nekā tas bija sākumā. Mēs runājam par 26 miljardiem eiro. 2013. gadā oktobrī Eiropas Savienība uh, iesaistījās, lai nodrošinātu, ka daļa no šīs apsavienojuma mehānisma uh, tik nodrošināts um, atbilstīga infrastruktūra. Es gribētu zināt, eh, Eiropas komisija, vai jūs turpināsiet darbu šajā projektā un kādas ir finanšu detaļas attiecībā uz šo Lions Turīnas dzelzceļa projektu. Paldies. Es esmu Pēter Lundgren. Pēters Lindgrens, nākamais lūdzu. Paldies. Es esmu satraucies par to, ka mēs šeit runājam tikai par lielajiem koridoriem, bet uh, mēs ne pietiekam runājām par uh, vietējiem savienojumiem. Mēs uh, uh, strādājam pie lieliem koridoriem, nosedzam tādas pašas šīs teritorijas, bet tad, kad uh, cilvēki tās tur piekļūt, tas nebūtu nav tik vienkārši. Uh, Mēs šeit runājam arī par ārkārtīgi lielu izdevumu, lieliem izdevumiem, un uh, nevajadzētu izšķērdēt šeit naudu mega projektiem. Tie pro, šiem projektiem ir jātiek līdz saprātīgi izvērtētiem. Pilsoņi visās valstīs redz, ka. Um, izdevumi pieaug nepārtraukti, un mums tomēr vajadzētu nonākt pie kādiem konkrētiem rezultātiem. Paldies, koordinatori tagad ir izteikušies, un tā kā ir pieteikušies tik daudz runātāju, tagad katram būs tikai viena minūte, lai atbildētu uz jautājumiem. Tagad došu vārdu Vandālin kungam. Voorzitter, dank u wel. Uh, meneer Schade, ik concentreer even mijn vragen op uh, de sheets. Paldies. Es um, vēlētos pakavēties pie pētījuma, ko jūs analizējāt. Viens jautājums. Par. Um, Ex post project zou zijn. Um, dus. Lietuvlīnija. Jūs tur runājat par ekspostu situāciju. Saprotu, ka attiecīgais projekts tik darbs pie tā ir noslēgts. Bet tas mani pārsteidz, es tur Nesen biju arī Vācijas pusē, Emerihā, bet ir sats, ka projekts nav beidzies, tātad uh, šeit jūs neņemat vērā Vācijas uh, pusi šajā projektā. Otrs jautājums - Sinshelde projekts. Tātad 5,9 miljārdi eiro, 2006. gada skaitļi šie ir. Vai cena pieaugs, ja notiks uh, šie darbi. Paldies. Dubrovka Zujkas kundze. Hvala vam lijepo. Želim, dolazim iz Hrvatske. Labdien, es nāku no Horvātijas un es uzklausīju jūsu 12 projektus aprakstus, kuru jūs stāstījāt, taču es neredzu Adrijas Junijas jūras koridoru. Tas ir iekļauts TNT tīklā un šķērso Horvātiju. Tālāk arī Bosnija, Hercegovina, Melnkalni līdz pat Grieķijai. 28. augustā Berlīne notika tikšanās, kuru vadīja Merkels kundze un tika panākt vienošanās par šo līniju. Man ir tāds tehnisks dabas jautājums, kas pieņem šo lēmumu par līniju, jo vietējās un reģionālās iestādes ir atbildīgas par uh, telpas plānošanas sadaļu saskaņā ar nacionālo stratēģiju. Taču kas izvēlēsies un pieņems lēmumus par šo maršrutu un stratēģiju attiecībā uz Adrijas Jonijas jūras koridoru. Paldies, Jens Nīlsens, lūdzu nākamais. Paldies, um, es nāku no Zviedrijas ziemeļiem. Es domāju, ka ik viens koncentrēs saviem lokālajiem koridoriem, un tas nevienu nepārsteidz. Ir ļoti labi, ka mums ir šis ziņojums, jo Šobrīd mums notiek uh, milzīgi investīcija projekti līdz 2020. gadam, un mums ir jāredz, kāda ir situācija, kādas rekomendācijas varam pieņemt, ko, kādas atziņas gūt. Es domāju, ka jūsu ziņojums ir ļoti labs, ļoti pārdomāts, taču man ir jautājums par līdzfinansējumu. Pirmajā posmā aprakstot projektu manuprāt, ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība stimulētu līdzfinansēšanu pašā projekta sākumā, nevis beigās. Tādēļ mans jautājums komisijai ir tāds, vai mēs nevaram veicināt šādu pieeju, ka finansējums vairāk tiek piešķirts projekta sākumā. Paldies, Bilbao kundze, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies arī par sniegtajiem skaidrojumiem. Man ir divi jautājumi. Šeit tiek pieminēts šīs 12 projekti, kas ir kā piemēri. Jūs pieminējāt arī kritērijus, šis briedums, ietekme, kvalitāte, nozīmīgums projektiem, taču visi šie skaidrojumi, to vidū man trūka saskaņotības. Eiropas Savienība ir noteikusi prioritāros projektus 94. gadā, un pirms um, diviem gadiem notika pārskatīšana, un mēs daudzus projektus projekts pārdefinējām kā prioritārs, jo tie vēl nav tikuši īstenot. Jūs pieminējāt labas īstenošanas nozīmīgumu Eiropā. Vakardien mums bija iespēja izanalizēt vairākus pētījumus, kur bija runa par uh, trūkstošās Eiropas aspekta finanses izmaksām. Tātad, ko lai mēs varam izdarīt, lai dalībvalstis būtu saskaņotāks, kad ir runa par projektu prezentēšanu, lai mēs varētu atrasināt tās problēmas, kas mums pastāv pie robežām. Un šīs problēmas mēs ar šiem projektiem nevarējām atrisināt, kaut gan uzskatījām, ka šie projekti būtu ideāli to atrisināšanai. Mums vēl joprojām pastāv problēmas, uh, satiksmes sektors ir ārkārtīgi būtisks Eiropas BIP, un jūs teicāt, ka Eiropas komisijai un Eiropas Savienība ir jāuzņemās atbildība. Ko jūs konkrēti ar to domājat? Ko Eiropas komisija vēl papildu var darīt tam, ko jau dara tagad? Daniela Into kundz, lūdzu. Paldies. Es uzklausīju vārdu cilvēku griba šo terminu, bet uh, kur mēs to redzam? Kādā veidā konkrēti pilsoņi var uh, ierobežot kādu projektu īstenošanu. Šeit atsaucos uz Lionas Turīnas uh, dzelzceļa līniju. Pilsoņi nav vienkārši pret, uh, tiek saglabāts anahroniskas situācijas status quo. Nē, pilsoņi ir pret, jo ir ļoti nopietnas vīdes uh, problēmas. Urāns ir atrasts uh, kalnos, un mēs šeit redzam ka ir ārkārtīgi liels vīdes risks, tad eh, kādi pasākumi ir pieņemti, eh, kādi pasākumi pieņemti, kādi var tikt pieņemti, lai izvairītos no vīdes katastrofas? Un vai vispār ir eh, nepieciešams turpināt šo projektu? Kas par to tiek darīts? Es... Paldies. Nākamais runātājs Renaud Mizeljē. Atvainojos. Bruno, Bruno Galnišs nākamais runātājs. Merci. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mans jautājums sasaucas ar Delikundzes sacīto galvenokārt par Lionas Turīnas dzelzceļa projektu. Jā, šis projekts rāda daudz cerību un sveico arī, kā Francijas projekta pārstāvis ir šeit, bet tas rais arī liels satraukums dažādos aspektos. Uh, Jūs mums teicāt un dokumentāt, norādījāt, nu, ka rentabilitātes līkme būtu 4,72, 5,9%. Nu, nu, tas ir izcili precīzi, bet nu, tam pretrunā citas analīzes. Es gribētu zināt, uz kā pamata jūs esat nonākuši pie šiem skaitļiem, un otrs pēdējais jautājums sekojoši. Jūs runājāt par iespēju īstenot projektu divos uh, etapos, ja es pareizi sapratu jūs sacīto. Pirmais etaps, uh, un pēc tā tiks izskatīts uh, projekta rentabilitāte, pirms tiks uzsākts otrais etaps. Es īsti nesaprotu, kādā veidā mēs varēs, jūs varēsiet īstenot šo etapu, nu, piemēram, ja tiek izrakts tūnelis, ja nevar veikt nepieciešamās savienojums pēc tam, tad, uh, tad uh, šī faroniskā tuneļa jēga nebūs nekāda. Paldies. Danke. Jetzt ist Paldies, Renemesoļē. Tiks Paldies par interesantu prezentāciju, paldies arī par metodoloģiju, par to, kā var piedalīties eh, sabiedrība tā tālāk, neatsaukšos to, ko teica kolēģi Liona Turīna. Tātad arī šis projekts eh, par to daudz runāts, arī es par to runāšu. Šī nav tikai Franču vai Francijas Itālijas problēma. Šis ir ļoti svarīgs projekts, lai nodrošinātu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Tas atbrīvos autoceļus, tam, ir ļoti, tam būs svarīga ietekme arī uz uh, vīdi, protams, bet tam būs pozitīva ietekme uz vīdi. Mm. Ņemot vērā arī to, ka tiks atbrīvots uh, auto, um, tiks atbrīvot auto ceļi. Tālāk par uh, arī finanšu aspektu, izmaksas ieguvumi. Tas ir ļoti būtiski, tas ir jāatgādina nepārtraukt, vai jūs varētu arī apstiprināt tātad šo kvalitātes cenu atbilstību, samērību, kas ir ļoti laba arī pārstāvis no Francijas arī sazinājās ar Itālijas pārstāvi, versīsies pie abu valstu valdībām un arī strādā pie šī projekta. Jautājums, kāds ir lielākais čērslis, kas varētu vispār bloķēt šo ļoti būtisko dzelzceļu projektu? Revo. Kristīna Revo, kundze, nākamā. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par šo pētījumu, kas sniedz ļoti interesantu informāciju. Es uzdošu jautājumu, kas ir tālāk par jūsu pētījumu. Bet, nu, bieži vien tiek uzdot šis jautājums par veiktajām investīcijām, jo īpaši par līdzfinansējumu, kur piedalās dalība valstis. Tā kā pašlaik mēs esam budžeta ierobežojuma laikā, krīzes laikā, varbūt varētu pārredzēt integrēt lī, šo lielo projektu līdzfinansējumu izdevumus, tātad izņemt no dalību valstu deficītā prēķina. Es zinu, ka jūs nesat uh, kompetents uh, par šo jautājumu, bet mums ir kolektīvi par to jādomā. Paldies, Broņislavs Liberātskai kungs, nākamais runātājs. Liels paldies priekšsēdētājiem! Manu uzmanību pievērsa 82. lapuses 6. un 4. punkts un pirmais teikums, kur tiek uzsvērts tas, ka pārāk zemās prasības projektiem nenodrošina labu kvalitāti un ka ir augstas līdzfinansēšanas izmaksas, un tas var radīt morālus riskus. Vai jūs varētu pamatot, kur šis aspekts ir parādījies un cik lielā apmērā investīciju izmaksas ir pieaugušas? Un varbūt jūs varat paskaidrot, vai tas uh, tiešām kalpo Eiropas Sanības labajām slavai. Paldies! Kiitos puheenjohtaja. Äh, paldies. Edikungs, liels paldies par šo ziņojumu, kas um, tiešām ir ļoti laicīgs. Kad Eiropas transporta tiks uzsākts, arī Eiropas komisija uh, mobilizē 300 miljardu eiro. Jautājums, vai jūs varat izvērtēt kritēriju kvalitāti, kāda ir izmantot līdz šim TNT projektos. Vai tiešām esam finansējuši tādus projektus, kas ir bijuši izdevīgi pilnīgi visiem un kas ir veicinājuši konkurētspējas, vai varbūt arī vajag atjaunināt, pielāgot kritērijas, lai mēs tiešām būtu simtprocentīgi droši, ka finansētie projekti veicina konkurētspēju izaugsmu nodarbinātību. Paldies! Paldies, Izabela Demonskundze! Paldies, es arī vēlos pieskarties Lionas Turīnas projektam, lai norādītu, kā process jau ir uzsākts, ir tātad šī, um, šis darbs starp parlamentu un padomī, tiek nodrošināta arī šī projekta caurspīdīgums un arī pētījums, manuprāt, ļoti skaidri runā arī par dažādiem iebildumiem, tā skaitā arī vides uh, aspektu. Šis koridors nekad tā gadījumā nav tāds. Uh, pašmērķis, bet tas ir arī, eh, tas ir savienojums arī ar Balkānu valstīm. Tas ir ļoti būtiski, lai varētu paplašināt šos koridors. Jautājums, ko jūs domājat par šiem koridoriem? Vai uzskatāt, ka ir eh, jāturpina darbs pie šiem? Paldies. Paldies. Runājot par šo Y trasi, ja netiks likvidēt satiksmes. Um, saspīlētās vietas, tad ko mums dos uh, šī Y trase? Tad otrs jautājums, runājot par darbiem, ja es 20 gadu surbju tuneli cauri Alpiem, tad cik daudz darba vietu tiek nodrošināts, taču Rencijas kungs teica, ka galvenais ir apkarot bezdarbu. Taču cik daudz darba vietas iegūt, ja es um, remontēt esošās līnijas jau, tad Itālijā ir trīs uh, pamat projekti - Liona Turīna, kā arī Rotterdama Dženova, kur jau milzīgas gadu desmitus nekas nenotiek. Un mums Itālijā ir jānosaka, uh, ka Itālijai ir jāpabeidz 30. gadā vismaz viens projekts. Tad pēdējais jautājums par ieguvumiem. Jūsu aprēķini Lions Turīns projektam atsauc uz 12 miljardiem, kas bija sākotnējā summa, vai uz 26 miljardiem, kādas ir pašreizējās izmaksas, un šī summa vēl var pieaugt 30, 40. Uh, cipara apmērā, un es nāku no Berlīnas, es zinu, ko tas nozīmē, un ko jūs darīsiet tad, kad projekts vairs nav rentabls, ja izmaksas visu laiku pieaug, un pēdējais jautājums Berlīna, Breslava, šo, šo līniju, šis līnijas laiku varētu samazināt ar šausmīgām izmaksām. Un šeit izmaksas būtu nelielākas, eh, ja mēs tiešām attīstīt esošās trases. Un tagad šāds kungs doda vārdu jums, lai jūs varētu atbildēt uz veselo virkni jautājumus. Redzu, ka interesi tik paust ļoti liela. Labi, paldies. Es turpināšu ar vācu valodu, jo daudz jautājumu tika uzdoti vāciski. Jūs uzdevāt mums tiešām ļoti sarežģītus jautājumus. Sākšu ar to, ka šeit, parlamentā un arī komisijā noticis ļoti labs process pēdējos gados, tāds analītisks process, lai nodefinētu TNT tīklus. To es arī sākumā tā teicu. Ir šis tīkls ar vadlīnijām, un manuprāt, šāda pieeja ir daudz labāka nekā turpināt darbu ar atsevišķiem projektiem, kā tas bija agrāk. Tātad šeit ir gūts liels panākums. Uh, Tika izteikts arī jautājums par saskaņotību, un šā, šī ir saskaņota pieeja šāds priekšlikums par tīklu. Bija ļoti daudz jautājumi par uh, Lionas Turīnas projektu, un ja mēs palūkojamies uz šo kopīgā tīkla koncepciju, tad ir tā, ka Liona Turīna rada šādu sastrēkuma iespēju, un tādēļ ir labi, ja mēs īstenotu šo projektu Tad bija daži jautājumi par Lions Turīnas projekta detaļām. Ir veikts arī izmaksu ieguvumu pētījums, kuru pieminējām, to veica observatorija, kas nodarbojas ar šī koridora izvērtēšanu. Tas attiecas uz visu koridoru no Lionas līdz Turīnai 256 km Un šīs izmaksas 26 miljārdu apmērā attiec uz visu koridoru, ne tikai šo pamatu tuneli. Un tagad mums ir šis īstenošanas posms, kur sākumā mēs uzsākam tikai šī pamatuneļa izstrāde, kas tagad izmaksā kādus 9 miljonus no visiem 26 miljardiem miljoniem. Un tagad šis tunels tiks īstenots, tad notiks izvērtējums par to, vai ir nepieciešami vēl citi tuneļi, vai ir nepieciešami vēl savienojumi. Ir paredzēta apmēram 4-5 tuneļi. Vēl šīs līnijas ietvaros tādējādi arī veidojušie 26 miljoni, miljardi eiro. Tad vēl pāris lietas par vides ietekmi. Jā, šeit ir piemin, tika pieminēts urāns klintīs, tas ir fakts, un to var uh, novērst tikai ar attiecīgiem inženierijas un aizsardzības pasākumiem, lai varētu minimizēt vai pilnībā izslēgt šos riskus. Šis vīdas ietekmes novērtējums ir veikts, pastāv šādas briesmas, tas tā ir taisnība. Tad par sabiedrības iesaistīšanu. Kopš 2006.7. gada sabiedrība tika iesaistīta, tādēļ arī šis projekts turpinājās. Un ar observa observatorijas uh, iespēju uh, tika pieaicināts vietējās eh, pašvaldības pilsoņu iniciatīvas pārstāvi. Tas viss notika Itālijas pusē, un tas viss noved pie tā, ka tagad varam runāt par projektu īstenošanu. Citādi mēs varējām īstenot tikai Francijā, kur jau bija tuneli, un Itālijā nē. Tagad varētu, vēlētos nodot kolēģim atbildēt par pārējiem jautājumiem, tas bija viss, ko es vēlējos teikt par analītiskajiem aspektiem par Leonu Turīnas tuneli. Es labprāt vēlos atbildēt uz jūsu jautājumu, vai nevajadzētu daudz spēcīgāk ietekmēt vietējos tīklus, tad, kad ir runa par milzīgu projektu īstu plānošanu, un atbildi ir pozitīva. Jā, mums ir nepieciešama šāda integrēta plānošanas pieeja. To mēs esam arī pieminējuši runājot par projektu Rail Baltica. Uh, kur esam veicinājuši to, ka ir nepieciešama tāda integrēta projekta analīze, kur ir jāņem vērā visa ietekme reģionā. Šāds liels projekts nedrīkst tik aplūkots izolēti, viņš ir jāintegrē attiecīgajā vidē. Kā piemēru var pieminēt ātrvilcienu starp Ulmu un Študgārti, projekts Študgārta 21. Šeit varu ziņot arī par labām lietām, ne tikai negatīvām, proti, ka reģionālie tīkli ir jāiesaista ka šeit notiek satiksme tikai koridoros, bet arī notiek satiksme reģionālā līmenī. Nu, šobrīd šis posms ir, ir pārāk par to runā, taču šie aspekti ir ņemti vērā un piesaistītās pilsētas ir dibinājuši partnerību, maģistrālo partnerību, lai šo savienojumu nodrošinātu starp reģionu un pilsētām. Tātad Ir būtiski paraudzīties uz visu kopīgo tīklu, ne tikai atsevišķo koridoru vai ātrvilcienu līniju. Tad vēlos arī atsaukties uz līdzfinansējumu jau no paša sākuma projekta posma. Vācijas satiksmes ministrs izveidojas valdības komiteju, kas nodarbojas ar kļūdām lielu projektu plānošanā. Tad, kad tika piedzīvot šī neveiksma un trīs lieli projekti bija katastrofāli, tad šī komiteja centīsies atrisināt šīs mīklas, kas radušās šajā procesā, un centīsies arī noskaidrot iemeslus, kādēļ šie projekti bija tik neveiksmīgi. Un viens iemesls ir tāds, ka sākuma posmā projektā, ka pārāk neskaidrs šis sākuma posms ir plānots, jo tiek izmantot tikai tādi milzīgas aplēses, un tas attiecās uz vairākiem projektiem Vācijā, kur politiskais lēmums tika pieņemts saistībā ar šiem agrīno novērtēšanu, bet pēc tam nenotika nekāda pārskatīšana. Tādēļ līdzfinansējums sākuma posmā ir ārkārtīgi būtisks, un tas attiecas taču uz visu plānošanu, ne jau uz uh, reālo darbu. Šeit tiešām ir jāveicina tas, lai dalībvalsts saprastu, ka sākuma posms tiešām ir ārkārtīgi būtisks šīs plānošanas posmā, nevis tad, kad jau tiek uzsākti reālie būvdarbi. Tas pats arī attiec uz Štutgara 21 projektu, kur tika pieļaut šī kļūda. Nākamais punkts ir ekspost projekti. Mēs esam veikuši šeit izmaksu ieguvumu analīzes, esam piedāvājuši šādu pieju, lai gūtu lielāku pieredzi attiecībā uz lielajiem projektiem. Ikviena dalībvalsts, kur notiek šāds milzīgs projekts, tas ir vienreizais pasākums, diez vai ka 20-30 gadu laikā tiks īstenots vēl kāds tam līdzīgi liels projekts. Uh, Tādēļ pastāv arī lielas iespējas kļūdīties, jo trūkst pieredzes ar šādiem milzīgiem projektiem. Tādēļ ir būtiski, lai šeit gūtā pieredze ar lielajiem projektiem tiktu apkopota. Un Eiropas Savienības jomā tas ir iespējams. Tiek izveidots informācijas datu bāze, kur tiek apkopot rezultāti par lielajiem produkti, projektiem, kas tikuši īstenoti. Šeit var tā arī izsvērt, vai attiecīgās izmaksas ir piemērotas vai nē, jo parasti sākuma posmā tiek pieļauts lielākās kļūdas ar ļoti optimistiskajiem izmaksu aplēsēm. Šeit arī vēlos pieminēt šo kontroles aspektu un BIM aspektu. To arī pieprasa uh, Vācijā satiksmes ministrijas reģionālā komiteja. Līdz šim šie instrumenti netika piemēroti pienācīgā veidā. Projektam ir jāsako līdzi jau no pašiem sākumiem, izmantojot šo BIM instrumentu. Tas nozīmē to, ka sākumā projekts ir jātēlo trīsdimensionālā aspektā, lai visu laiku var izsakot līdzi katram atsevišķiem aspektam. Tas ir ļoti būtiski, lai plānošanas un arī būvdarba laikā var veikt izmaiņas, un šīs izmaiņas tieši priecē būvu uzņēmēs, jo viņi var pieprasīt jaunas uh, izmaksas, un tas, protams, palielina izmaksu jomu, un no tā mēs varam izvairīties, īstenojot nepārtrauktu kontrolēšanas posmu. Un pēdējais jautājums - šīs morālās briesmas, riski. Šis punkts ir saistīts ar uh, ekonomikas jomu. Proti, ja kāda iestāde, kas neveic plānošanu, maksā par projektiem, tad tas rada lielas problēmas. Ir tā, ka projekti tiek veidoti tā, ka pašvaldības, kas veic finansējums, tiek pārāk noslogots. Tas attiecas arī uz projektiem Eiropas Savienības līmenī. Šeit arī mēs redzam, ka dimensijas bieži vien tiek pārspīlētas. Nevēlos šeit pieminēt nevienu konkrētu projektu, lai neizraisītu diskusiju, kas eh, tad būtu saistīts ar nacionālajām interesēm, taču es domāju, ka ik viens priekšlikums, uh, lielam projektam ir jāpārbauda attiecībā uz to, vai šīs dimensijas ir attiecīgas, kaut vai attiecībā uz dzelzceļa līniju ātrumiem nevajag uh, vienmēr izmantot ātrvilcienus. Un dažreiz pietiek arī veicināt kravas transportu līnijas. Mums nevajag visur izmantot tieši pašas modernākās tehnoloģijas. Tika pieprasīts piemērs, piemēram, Berlīnas Šenfeldes līnija, kur šobrīd, Berlīnas Šenfeldes lidost, kur šobrīd izmaksas ir pieauguši trīskārtīgi. Uh, Un maksātājs jau beigās ir nodokļu maksātājs. Ja būtu bijis privāts projekts, tad noteikti projekts sen būtu ticis īstenots, jo daudz lietas, kas tika izmantots, nav nemaz vajadzīgas šajā projektā. Šis projekts ir kļuvis tiešām pārmērīgi monstros. Paldies! E. Paldies! Došu vārdu vēl vienam kolēģim un gribu pateikt, ka No Berlīnas līdz Hamburgai vilcieni brauca 240 kilometriem, bet Berlīne, Frankfurte, Ķelne, Frankfurte. Jāraugās arī uz to, kāds ir distances garums, ne tikai vidējais ātrums. Uh, Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Tas ir ļoti augstvērtīgs pētījums, ar ko mūs iepazīstināja. Tas ir tāds sekojošs pētījums pētījumam, kas tika veikts līdz 2013. gadam. Es gribu uzsvērt, ka rekomendācijas ir ļoti augstas kvalitātes. Pētījums ir veikts ļoti objektīvi, un mēs ļoti priecājamies par iespējām turpināt darbu kopā ar jums, un, un gribu uzsvērt, ka jūsu rekomendācijas arī ir tikušas ņemtas vērā un īstenotas, iz, izmantojot jauno TNT regulu un drošības regulu, protams, ir panākti ļoti nozīmīgi uzlabojumi lielos projektos. Gribu reaģēt uz dažiem aspektiem, ko minēja deputāti savos jautājumos. Pirmais ir uh, sekojoši. Daudzi no deputātiem uzsvēra sarežģījumus, ko rada nevarēšana nu, disciplinēt nacionālās dalībvalstu iestādes. Manuprāt, situācija ir tagad lielā mērā uzlabojusies. Jūs tagad mums ir attiecīgs regulējums gan TNT, gan attiecībā uz drošību, kas daudz labāk ļauj izmantot. Looking, uh, uh, point. Point is... kas ļauj ļoti, ļoti labi izmantot atbalsta piešķiršanas kritērijus. Tāpat gribu atsaukties uz to, ka mums ir bijušas ļoti garas un plašas diskusijas ar dalību valstu iestādēm, gatavojot kā, to, kādus projektus vispār uzsākt, izvēloties projektus. Mēs pārunājam to ļoti rūpīgi ar dalību valstu iestādēm. Un es domāju, ka uh, Tāpat vajadz, vajadzētu uzsvērt to, cik liela nozīme ir kritēriju ievērošanai, lai projekts saņemtu līdzfinansējumu. Ertug kungs minēja piemēru, ka ir grūti iesūdzēt tiesā kādu uh, iestādi, jo tai nav attiecīgā projekta, bet ir iespējams līdzekļus sadalīt tā, piešķirtos tieši tiem projektiem, ko mēs uzskatām par atbalsta vērtiem. Un tas ļauj arī ļoti palielināt projektu, īstenoto projektu pievienoto vērtību un dara tos kvalitatīvākus. Vēl, ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu tā iepriekš uh, finansējumu, kas būs nepieciešams lieliem projektiem. Runa ir par ļoti lielām summām, 12 miljārdi eiro, tā ir puse no visa budžeta, kas ir atvēlēts šiem projektiem, bet mēs domājam, ka šāda iespēja atvēlēt vai prognozēt, atvēlēt līdzekļus turpmākiem projektiem, ir jāizmanto sevišķi krīzes gadījumā. Gribu pateikt, ka pašreizējais darbs pie koridoriem Belgradā pirms neilga laika notika sanāksme, kurā mēs apliecinājām, ka koridori, kas savienos uh, Eiropu ar Rietumu Balkānu valstīm, būs, šis darbs turpināsies un šie koridori tiks apvienoti tādā ļoti runātājs tiek pārtraukts. Vēl par lielajiem projektiem. Mēs ļoti labi saprotam, kāpēc jūs runājat galvenokārt par tiem, bet neaizmirstiet, ka bez lielajiem projektiem, ka tie paņem apmēram 20% no kopējā līdzekļu apjoma. Uh, Un no kohēzijas fonda tie ir apmēram 10%. Paldies! Paldies! Es zinu, ka apmēram 10% ir vidējais līdzfinansējums vai 20%, bet Lionas Turīnas izmaksas 26 miljardi Mani interesē, ko darīt šādā gadījumā, ja līdzekļus nav iespējams garantēt, jo varbūt, ja projekts izrādās pārāk dārgs un vēlēšanos un vēlmju jau ir ļoti daudz, tad varbūt eh, būtu vērts atteikties no kaut kā ļoti liela, bet padomāt par to, ko ir iespējams realizēt bet tagad saku paldies Šādes kungam un Rotengatera kungam. Jūsu pētījums tika slavēts, jūs to dzirdējāt. Ļoti priecājos, ka jūs bijāt šeit, bet jūs varat sekot, protams, arī mūsu turpmākajām debatēm. Paldies, ka jūs bijāt mūsu vidū. Aha, Entschuldigung. Mit dem Izmantojot. Ganz gestrichen. So weg. Tā kā tiek mainīts uh, vilcienu transporta grafiks, tad tiks atcelti daudzi vilcieni, cita starpā nakts vilcieni. Daudz vilcienu vietā nāks autobusu satiksme. Uh, Par šo tēmu ir jārunā arī TRAN komitejā, un kad tika atcelts vilciens, nakts vilciens Berlīne, Brisele, tad tas bija, kad tas, pirms tas tika atcelts, tas bija pārpildīts un nevarēja rezervēt biļetes sešas nedēļas iepriekš. Tagad došu vārdu Eiropas komisijas mobilitātes un transporta ģenerāla direktorācijas un ieinteresētajām personām par pašreizējo stāvokli starptautisko dzelzceļa savienojumu jomā un runās Olivers Onīdī desmit minūtes, lūdzu. Paldies! Ļoti interesants un sarežģīts jautājums par startautiskajiem dzelzceļa savienojumiem. Protams, ka šeit liela nozīme ir komerciāliem apsvērumiem, bet ne tikai. Ir virkne aspektu, kas ir jāņem vērā, lai varētu pēc iespējas labāk attīstīt šos pakalpojumus. Pirmais Uh, aina nav tikai balta vai melna, uh, un tas ir arī aprakstīts uh, jaunākajā, pirms sešiem mēnešiem publicētajā tirgus uzraudzības pārskatā. Un mums ir analizēta virkne uh, dzelzceļa, um, dzelzceļa savienojumu, un es gribu minēt četrus galvenos areālus vai jomas, kur gribam uzlabot situāciju. Viens ir datu apjoms vai datu kvalitāte. Mēs strādājam šobrīd ar datiem, kas ir vākti 2012. gadā, un es ceru, ka mēs varēsim izmantot īstenošanas aktu un Tas ir paredzēts jau arī pārskatīšanā, kurā ir minēti datu veidi, kas būs nepieciešami, ko, kas būs jāsaņem Eurostat un Eiropas komisijai, lai labāk varētu izvērtēt situāciju uz dzelzceļa. Tad runa ir par tīklu, par tīklošanu. Uh, Tas attiecās uz ceturto dzelzceļa pakotni, par to joprojām notiek diskusijas. Manuprāt, diskusijas par tehnisko, tehniskajām lietām ir gājušas, virzījušās labi uz priekšu, bet arī iekšējo uh, pasažieru tirgu atvēršana uh, um, ir ļoti būtiska. Mēs nevaram startautisko dzelzceļa pārvadājumus vērtēt izolēti no tā, kas notiek iekšējos tirgos. Un būtu labi, ja mums izdotos piedāvāt vairāk un labākus pakalpojumus iekšējos tirgos. Līdzīgi kā tas tiek praktizēts aviācijas sektorā. Trešais uh, ir nepieciešams uzlabot um, iespējas, kādas var izmantot patērētāji, uzlabot pakalpojumu sniegšanas ātrumu, ne tikai izmantojot integrētu biļešu izdošanas sistēmu, uh, bet izmantot labākas reklāmas iespējas pakalpojumiem, piedāvāt papildus instrumentus uh, patērētājiem. Un te es rēķinos arī ar labu sadarbību ar Eiropas parlamentu. Un es ceru, ka varēsim pātrināt uh, attiecīgo ieceru īstenošanu. Un nākamais infrastruktūras daļa. Uh, Par to arī diskusijas vēl ir un būs. Mēs eh, strādājam pie koridoru infrastruktūras, domājam daudz par tehnisko uh, savietojamību vai sadarbspēju un domājam, ka tas arī lielā mērā noderēs, lai padarītu starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus tādus pievilcīgākus un ļaus arī samazināt izmaksas. Dank, un dann gebe ich... Paldies! Lība Lohmans no CER. Paldies! Thank you very much for giving the opportunity. Liels paldies arī par eh, mums sniegto iespēju prezentēt mūsu viedokli. Lielākā daļa pasažieru e, Eiropā izmanto, protams, arī Eiropas un arī starptautiskos e, vilcienus, arī nakts vilcienus, pārstāvam dažādus uzņēmumus, ne tikai infrastruktūra pārvaldniekus, bet arī uh, Uh, kompānijas, kas integrētas un nošķirts, gan privāts, gan uh, valsts kompānijas ir iespēja atspoguļot arī visa sektora viedokli. Daži fakti, skaitļi noteikti mēs uzskatām, ka dzelzceļš ir risinājums uh, ņemot vērā arī nākotnes pieprasījumu pēc mobilitātes un ņemot vērā arī to, ka um, sāk trūkt fosilais kurināmais uh, uh, fosilā degviela kopumā un arī nafta. Arī ir uh, trūkuma aviācijas jomā, un tad dzelzceļš noteikti šeit var sniegt risinājumu. Uzskatām, ka tiešām dzelzceļš ir tas sektors, kas var sniegt atbildes uz šiem izaicinājumiem, pieprasījumiem. Tātad daži skaitļi. Uh, Tad kāda ir vietējā un startautisko pasažieru mobilitāte 95% ir tad vietējie pakalpojumi 6% Eiropas Savienības līmenī. Startautiskie pakalpojumi, lūk, tas uh, Tā ir atšķirība starp uh, vietēju un starptautisko uh, kustību. Tātad uh, reģionālā distance, garās distances 25% ir ātrgaitas vilcieni un arī 15% ir tātad šī garā distance. Kādi ir izaicinājumi par tehniskiem izaicinājumiem? Bet runājot ne tikai par ātru gaitu, par ko esam daudz runājuši, bet arī runājot par tehnisko aspektu, par eh, pasažieru transporta līdzekļu pieņemšanu, tad, tad tas arī eh, no tā mēs atskamies C režīmā. Šis trūkums ir eh, vēl jāmazina arī attiecībās uh, tehniskām specifikācijām nākotnē. Tātad starptautiski publiskie pakalpojumi ir uh, komerciāli, un šeit arī rentabilitāte ir svarīga. Kā teica arī komisija, mums arī problēma ar investīcijām infrastruktūrā. Mums arī nav vienādi noteikumi ar dažādiem transporta veidiem, tas arī ir īpaši jāizceļ. Īpaši jūs koncentrējamies uz nakts uh, pārvedēm pakalpojumiem. Jā, arī teicāt, ka um, mazāk ir šie vilcieni. Mēs saprotam, kādas ir pasažieru gaidas attiecībā uz nakts uh, pārvedēm kvalitāti, terminālu pieejamību un arī dažādu, uh, piemēram, vans istabu uh, pie, pieejamību un tā tālāk. Lūdzu, netik ātri būtu jārunā, lai varētu iztūkot. Bet, nu, jūs arī ir jāiztūko, jā, tikai jāievēro laiks. Specifiski izaicinājumi nakts vilcieniem. Tad, tad sagaid, atbildēt uz pasažieru gaidām, arī nu, aizvien lielāks spiediens attiecībā uz uh, vietējo uh, gaisa pārvadājumu satīks. Mēs redzam, ka šīs konkurence ir ļoti sarežģīta uh, nakts pakalpojumiem. Tālāk par tīklu organizējam. Uh, nakts pārvadājumus, nakts stundas tiek ir izmantotas, lai varētu pārvadīt arī kravu, arī kā um, uzturēt uh, tehniski vilciens un tā tālāk. Nakts uh, pārvedām gadījumā ir nepieciešama īpašas kupejas, īpašas uh, šīs kušetes, gultiņas, uh, Tas ir kas ļoti specifiski, un to nevaram izmantot dienas eh, laikā. Tas arī ir ļoti specifiski attiecībā šo vagonu izmantošanu. Runāja arī par konkurenci ar eh, zemo cenu aviolīnijām. Tas arī ir viens no šķēršļiem, eh, kas pasažieriem izmantot arī tieši nakts vilcienu pakalpojumus. Uh, Mums ir jāidentificē pareizie risinājumi. Pareizais risinājums, mūsuprāt, ir ātra gaitas vilcienu pakalpojumi. Ātra gaitas vilcienu potenciāls ārkārtīgi liels, arī izvairamies no sastrēgumiem gaisa satiksmē un nodrošinām arī teritoriju kohēziju transporta tīklu kohēzija. Jau tika minēta arī vienādie noteikumi. Uh, Šīs eh, jautājums tiešām ir vissvarīgākais eh, paralēli arī transporta pieejamībai, tātad, kas bloķē arī komerciālo eh, darbību. Mums tas ir jāatrisina attiecībā arī uz, ekstern, iz, arī uz cenu eksternalizācijas pakalpojumiem tā tālāk. Visbeidzot, runājot par nākotnes dzelzceļu uzņēmumiem, ir eh, jārunā par ļoti svarīgu jautājumu. Tā tad ir 100% eh, dzelzceļu tīklos jāmaksā tātad nodevas arī uz ceļiem, visur tas tā ir, nedz arī aviācijas satiksmē. Tad, ko mēs varam šeit sasniegt? Vēlamies veicināt vairāk starptautiskos pakalpojumus, tad vēlamies arī pārskatīt starptautisko pieprasījumu eh, piedāvājumu no vienas puses un tad arī eh, padarīt mūsu pakalpojumus vidē draudzīgus, integrēt transporta sistēmas arī no multimodālās perspektīvas, lai būtu labi savienojumi ar autobusiem un arī aviācijas pakalpojumiem. Pilsoņiem Eiropā paldies par uzmanību. Ja, Liels paldies! Tagad dodu vārdu Gereta kungam, kurš ir Eiropas pasažieru federācijas priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par uzaicinājumu šeit! Mēs apsveicam, ka varam piedalīties, apsveicam šo iespēju, ka varam piedalīties šajās diskusijās. Mums nav prezentācijas, taču īsumā var teikt, ka Eiropas pasažieru federācija pārstāv 45, 35 eh, transporta patērētāju organizācijas, apmēram 20 dalībvalstīs. Viegla startautiskā dzelzceļa transporta nepieciešamība ir iekļaut mūsu darba kārtībā sākumā runāt par izvēles iespēju. Ir būtiski, lai pasažieri var izvēlēties dažādas transporta iespējas starptautiskajā satiksmē. Šeit um, būtiski pieminēt dzelzceļa uh, pievilcīgumu un arī to, ka transportam jābūt pieejamam par uh, attiecīgām cenām. Tas attiecas ne tikai starptautisko transportu, bet arī nakts vilcieniem. Un šeit es eh, nenošķiršu starp pārobežu un starptautisko transportu. Tik viens transports, kas dodas, eh, kas šķērso vairākas robežas, ir starptautisks vilciens. Tā ir, ka konkurence starp dzelzceļu un dažiem citiem transporta veidiem nav līdzvērtīga To arī Lohner kungs ir paudis un citi eksperti. Un ko mēs varam izdarīt gan nacionālajā, gan Eiropas savinības līmenī, un ko dzelzceļa profesionāli var izdarīt, lai atrasinātu šīs problēmas un uzlabot situāciju. Pieredze rāda, ka ir nepieciešams vairāk dialoga un harmonizācijas starp nacionālajiem infrastruktūras pārvaldītājiem. Ir rūpīgi jāizpēta uh, izmaksas par dzelzceļa ceļu izmantošanu. Mums ir jā cenšas veicināt caurskatāmību par ceļu izmantošanas izmaksām. Turklāt ir nepieciešams pievērst uzmanību gan pārobežu, gan vietējiem dzelzceļu ceļiem. Tad runājot par finansējumu. Ja kāds pārvaldītājs saņem valsts finansējumu, tad jāpastāv attiecīgiem kritērijiem. Parasti ieguvumi ir jāgūst arī abās robežu pusēs, tad pilsoņiem ir lielākas izvēles izvēlēties, kur viņi strādā, dzīvo, mācās, veic savus biznesa kontaktus, un šāda atvieglotāka satiksme dod lielus ieguvumus ekonomikai. Par to ir jāpārliecina gan vietējās, gan um, reģionālās um, valdības. Uh, Šeit vēlos pieminēt arī labu piemēru starp uh, Vācijas un Polijas robežu, kur tiek izmantots Eiropas attīstības fonda līdzekļi. Tāpat arī jāpiemina projekts starp Austriju un Itāliju, kur ir saņemts attiecīgs finansējums, kas veicinās šos projekts. Ja reģioni ir savienoti, tad arī ieguvumus gūst uh, ilgtermiņā. Ja tiek izmantoti ārpakalpojumi, tad ir jānodrošina tas, lai ritošais sastāv var izmantot abās robežu pusēs. Šeit pastāv vairākas līnijas starp Čehiju un Vāciju, kas nodrošina šādas franšīzes projekta ieguvumus. Un mēs ar nepacietību gaidam arī tehniskā pīlāra noslēgšanu. Turklāt vērtēsim šos likumus, pastoties diviem kritērijiem, vai tas dos kādu ieguvumu pasažieriem, vai tas atvieglos starptautisko dzelzceļa satiksmi. Runājot par nakts vilcieniem, šeit ir jāpiemina trīs galvenie faktori, kā to teica Lohman kungs, vai viņi kursē labos eh, laikos, vai šie ceļojumi ir komfortabli, vai ir iespējams gulēt nakts vilcienu laikā, un turklāt, vai šie nakts vilcieni ir labi savietojami ar dienas vilcieniem, jo, piemēram, Minhenē nakts vilcieni ieradās pārāk vēlu un nevarēja paspēt uz dienas vilcieniem. Turklāt arī vai stacijas ir pietiekami drošas un komfortablas, tas arī ir būtisks aspekts. Mēs uzskatām, ka startautiskie nakts vilcieni ir būtiski, taču ne tik būtiski, kā tas bija pirms 30 gadiem. Tādēļ mēs aicinām Eiropas komisiju uzsākt neatkarīgu pētījumu par sociālajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem Eiropas Savienības pilsoņiem saistībā ar startautiskiem nakts vilcieniem un arī saistībā ar attiecīgajām izmaksām. Uh, tas noteikti ietekmēs šo, šī transporta veida nākotni. Paldies Trevaram Geret kungam. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Daži jau ir pieteikušies. Vandekamp kungs, lūdzu. Eh, voorzitter, dank u zeer. Lies paldies priekšsēdētājiem. Vēlos pateikties doktor Lohmanu kungam Mēs tiešām saņēmām atkal ļoti noderīgu informāciju. Un man ir divi jautājumi. Kāda ir sasaist ar šo darba kārtības punktu un ceturto dzelzceļu paketi, īpaši runājot par pārvaldības bloku? Vai pietiek ar ceturto dzelzceļu pakotni? Ja mēs salīdzinām šeit gūto informāciju, tad vēlos uzzināt, vai ir vēl kādas papildu vēlmes, lai attiecīgi pielāgot politiku. Tātad es gribētu zināt, kādas ir attiecības starp šiem diviem pētījumiem, gūtajiem atzinumiem un ar iespējamā ārai to pārvaldības eh, sadaļas noslēgšanu 4. dzelzceļa paketes ietveros. Tad nākamais jautājums - konkurence starp nakts vilcieniem un lētajiem lidojumiem. Pagājušo nedēļu piekdienā nakts savienojums starp Frankfurti un Amsterdamu tika akcelts, jo konkurence ir pārāk spēcīga. Un tad ir jautājums, vai Lohmana kungā aprakstītais uh, vai tas ir reāli izpildāms. Jo man ir tāds iespējas, un es reiz piedalījos uh, vakariņās uh, dzelzceļa platformas ietvaros, kur Vācijas paštās ļoti skaidri teica, ka šobrīd nakts vilcieni vienkārši nespēja konkurēt ar Eiropas lētajām lidsapiedrībām. Un šajā prezentācijā sakal, sakalsīja tādu optimistisku pieju. Kur balstās šis optimisms? Paldies, Lūsija Andersona, lūdzu. Paldies. Sākumā vēlos apsveikt mūsu priekšsēdētāju Krāmeru kungu par šī, darba, par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Tas ir ļoti būtisks. Turklāt Man vēlos tā kā nepiekrist Vandekampa kungam par uh, šo dzīvotspēju nakts vilcieniem. Šeit vēl trūkst konkrētas analīzes un politiskās gribas, lai tiktu galā ar klimata pārmaiņu saistītiem jautājumiem. Tad es domāju, ka varbūt komisija vai CR pārstāvs ir atbildēt, taču es pilnībā vēlos atbalstīt pārstāvju pausto vēlmi gūt uh, pētījumu. Un es domāju, ka šai komitejai vajadzētu piedalīties šāda pētījuma veikšanas noteikuma izstrādē. Lūkāt runāt par šo īstenošanas aspektu. Mēs nesalīdzinām vienādas lietas. Šeit ir pastāv spiediens no vides un politikas puses attiecībā uz to, ko vēlas panākt pasažieri attiecībās pārobežu un naktsvilcienu satiksmu. Un šeit vēlos pajautāt komisijai, kādai TNT regula un CEF regulas kritērijus nevar izmantot, lai veicinātu to, ka naktsvilcienu pakalpojumi būtu prioritāri. Es domāju, ka Vācijas uh, dzelzceļa savienība Deutsche Bahn kļūdās attiecībā uz nakts vilcienu pakalpojumu atcelšanu. Mums ir vilcieni no Kopenhāgenes, kas ir ļoti iecienīti, un es domāju, ka šeit var panākt attiecīgu pamati ietvaru, lai šie tīkli darboties. Turklāt arī citi pakalpojumi veikuši investīcijas, piemēram, es devos no Minhenes uz Zagrebu nesen, kur bija jauni vilcieni, un ir vēl citi piemēri. Uh, attiecībā uz pakalpojumiem, kas darbojas labi un kas ir pieprasīti pasažieru vidū. Šeit nevajag palūkoties tikai tādā ekonomiskā plānā, bet tā vispārīgāk, plašāk. Paldies! Nākamais runātājs Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies uh, par uh, sniegtajiem uh, skaidrojumiem, prezentācijām, viens jautājums un komentāri. Starptautiskajās dzelzceļa līnijās, jā, nakts eh, vilcieni ir ļoti labi iespēja, jo tādējādi var eh, nobraukt tāls distances. Taču mani pārsteidz arī jūsu um, prezentāciju jūs sakāt, ka nakts vilcieni konkurē ar zemu cenu aviolīnijām, un tad jūs sakat, ka tieši komforta un luksus eh, kritērija palīdzēs izdzīvot nakts eh, vilcieniem. Es saprotu, ka dušas kvalitāte, restorāna vaguna tā tālāk spēlē svarīgu lomu, komforta elementi ir ļoti būtiski, bet tas nozīmē, ka mēs te nekonkurējam ar zemu cenu aviolīniju Un es domāju, ka šeit uh, es arī esmu braucis ar nakts vilcieniem. Es domāju, ka šīs strateģiskas, te netiek veikts nekāds strateģiskās izvēles. Zemās aviolīnijas, zemās cenas aviolīnijas ir viena lieta, bet uh, uh, komfortabla braukšana naktī ar vilcieniem pavisam kas cits. Un, uh, Ir arī nakts eh, vilcieni, kas ir ļoti tuvi lopu vagoniem, bet ir citi, kas ir ļoti e, komfortabli. Tātad eh, jums varam braukt ātri pa dienu, bet lēni pa nakti, bet te tiešām uh, ir jāskata, skatās, uh, kādos apstākļos tas notiek. Otrs komentārs šis starptautiskais vīliešu iegāde ir ļoti sarežģīta. Starptautiskā līmenī tas ir jārisina. Otrakārt, interneta izmantošana arī šeit ir sarežģīta starptautisko baļu, bile, biļešu iegādēji. Un arī ja fizisku drukātu papīru ir grūti iegūties, un tā arī pa sarežģītība ir tik liela. Uh, Tad, tad tur eh, jauniešu atlaide, tāda atlaide un tā tālāk tā joprojām, tad ir sajūta, ka mēs nonākam tādā mm, digitālā miglā, tarifu miglā un tā tālāk. Mēs esam šeit absolūti pretrunā ar zemo cenu aviolīnijām, kur var salīdzināt eh, cenas un arī iegādāties materiālu biļeti, vispār neizējot no mājas. Tālāk Viens, viena no vilcienu priekšrocībām, kā to dara jau arī vairākas avio kompānijas, vai zemocen vai ne, ir šī, ce, šī centrālo lidostu politika, šie hub. Vai to visu koncentrēt uz kādu vienu, vai arī jo, izmantot šo zemo cenu līniju centrus? un pašlaik nav piedāvājumu, kas būtu praktisks un kas piedāvātu visnepieciešamo arī komforta līmenī. Paldies! Danke, Meja. Paldies, Maija Kilenens kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzdot jautājumu par konkurenci starp dzelzceļu un autobusu transportu. Uh, nesen šī konkurence ir uh, sāsinājusies, ir izveidotas jaunas uh, autobusu kompānijas, kas nodrošina zemu cenu luksusa pakalpojums, vai tas ir ietekmējis dzelzceļa pakalpojums jau tagad? Un kā jūs raugaties uz nākotni saistībā ar šiem jauniem autobusu pakalpojumiem, vai tie rada nopietnus izaicinājumus dzelzceļa transportam un kā mums vajadzētu rīkoties? Paldies! Dali kundze, paldies. Es vēlētos, lai komisija mums paskaidro, kā tā ir iecerējusi dinamizēt, atjaunināt šodien dzelzceļa savienojums, kas iztrūkst un tāda ļoti daudz. Nakts vilcieni, reģionālās dzelzceļa līnijas, starpreģionālajie savienojumi un tā tālāk. Tas ir pirmais jautājums tālāk uzskatīt, ka laiks un tarifi, galvenie kritēriji, galvenie faktori, bet es nedomāju, ka tikai šie ir vienīgie faktori. Šodien ir piedāvājumi, kurus mēs varam sadalīdzināt, jo īpaši ar zemo cenu aviolīnijām, bet piedāvājumi vairāk ierobežoti. Kolēģis jau runāja par autobusiem, piemēram, tiek piedāv, tie ir piedāvājumi ar autobusiem, viesnīcām un tā tālāk. Tad ir vesela eh, pakotne, kas tiek piedāvāta, tādējādi piedāvājums ir konkurētspējīgāks. Es gribētu zināt. kādi būs kriteriji, lai labāk varētu saprast, ko pasažieris sagaida no dzelzceļa rītdien. Tas ir būtiskākais, jo ir jāņem vērā viņu vajadzības, pieprasījums, un tam ir jāpiemēro mūsu jaunais piedāvājums. Paldies! Paldies, Pēters Lindgrēns! Paldies, priekšsēdētāji! Nu, šodien visu nosaka laiks, ja mums ir izvēle starp 12 stundām vilcienā vai 2 stundām lidmašīnā, tad nav nekāds pārsteigums, ka pasažieri izvēlas ātrāko alternatīvu un bieži vien lidojumi ir arī daudz lētāki, taču pastāv tiešām lielas bažas saistībā ar konkurenci. Ir nepieciešams investēt infrastruktūrā, tā rezultātā ceļas cenas, ja dzelzceļam jākļūst par alternatīvu, tam jākļūst par lētākiem pakalpojumiem. Protams, kā Eiropas Savienība cenšas īstenot savu varu dažādās jomās, tostarp arī dzelzceļu jomā. Tātad lidojumi ir lētāki un ātrāki, lai nokļūtu no punkta A līdz B, un dzelzceļš vienkārši nespēja konkurēt. Tādēļ jautājums ir, kas izdzīvos. Iespējams, ka pasažieri vēlas um, izmantot šo dzelzceļa pakalpojumu, taču patiesībā viņi vēlas doties no A līdz B punktam, un mums jautājums galvenais ir noskaidrot, kā mēs varam padarīt vilcienu transportu lētāku. Žoržs Pahs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, man ir divi ļoti konkrēti jautājumi. Varam konstatēt, ka dažādās līnijās uh, pakalpojumu piedāvā vairāki uzņēmumi, kas nodrošina pakalpojums tādā ķēdē. Vai ir kādi risinājumi, apsvērumi no komisijas vai cer puses, ja, piemēram, viens uzņēmums izmaksu iemeslu dēļ izstājas no šīs ķēdes. Ir piemēram tādi piemēri, kur viss satiksmi ir apstājusies, jo kāds operators ir izstājies no šīs ķēdes. Un otrs jautājums - konkurence ar zemā cenu avio sabiedrībām. Nu, es domāju, un šeit man jāpiekrīt Dominikam, kā būtisks aspekts ir kvalitāte. Varam konstatēt, ka dzelzceļa uzņēmumi pēdējā laikā ļoti ir investējuši ātrvilcienos, piedāvā labus pakalpojumus, taču ierastie uh, Ierastais dzelzceļš, parastie vilcieni ir atstāti novārtā. Šeit trūkst iespēju iegādāties uzkodas, atsvaidzināties dažādās līnijās. Šeit, ja vēlas konkurēt ne tikai ar zemes, zemo cenu līdzsabiedrībām, bet citiem pakalpojumu piedāvātājiem, tad mums tiešām ir jāuzlabo pakalpojums kvalitāti ierastos vilcienus. Paldies, Bilbao kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un patiesībā man ir tāds iespējas, ka visās diskusijās mēs runājam par vieniem pašiem jautājumiem, taču aplūkojam tos no dažādām perspektīvām. Mēs visu laiku runājam par ceturto dzelzceļu pakotni. Un es to saprastu, nebūtu šie priekš uh, izpētes ziņojumi. Eiropā nepastāv vienotas biļetes, ko es gribētu izmantot. Es gribētu labprāt iegādāties vienu biļeti, neatkarīgi no tā, kuras Eiropā atrodos, un tad ceļot, kur gribu. Piemēram, ja es Strasbūrā iekāpu vilcienā, tad es negribu, uh, iz, negribu, ka man jāizkāp kādā citā valstī, pirms es varu izkāpt Briselē, jo man būtu jānopērk cita biļete. Tad šobrīd pastāv šādi šķēršļi, un neko nevaram uzlabot saistībā uz uz cenu vai padarīt vilcienu atraktīvāku. Turklāt nebūs arī nekādi dienas vai nakts vilcieni, kas ir tiešām atraktīvi pasažieriem. Mēs visu laiku runājam par vienu un to pašu, taču vienmēr no dažādām perspektīvām, kā jau to teicu. Un tagad konkrēts jautājums cer pārstāvim. Uh, un patērētāju federācijas pārstāvim. Abi pieminēja nepieciešamību, ka tehniskajā pīlārī 4. dzelzceļa pakotnē ir jāpanāk panākumi, taču to nevar panākt, neizmantojot pārvaldības pīlāru. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, vai jūs uzskatāt, ka Eiropas parlaments Parlamentu vajadzētu vērsties pret vēsturiskajiem monopoliem, pret dalību valstu spiedienam, un ka mums ir tiešām jācenšās izsit šī dzelzceļa pakotne ar visu, kas mums ir iespējams. Mēs visu laiku runājam par vienu un to pašu, viss jau ir uzrakstīts, un man godīgi sakot, ir piegriezies, ka mēs par to visu laiku diskutējam. Mums ir jāizlēm, vai mēs esam gatavi gūt panākumus atklātā, godīgā veidā. Tādēļ mans jautājums, kā jūs personīgi vērtējat šo jautājumu? Un tiešām lūdzu izteikties ļoti atklāti. Paldies, paldies. Es kā pēdējais pieteicos izteikties, man ļoti iespaidoja 0,09 nu, procenti no ceļiem, par tiem ir jāmaksā nodevs, un par 100% dzelzceļi ir jāmaksā nodevs. Jau triju gadu desmitu gaitā mēs cenšamies panākt pāromešu dzelzceļu, un tikai 6% ir jāmaksā par starptautiskajām nodevām. Tagad jautājums komisijai, ko jūs darījāt, lai izmainītu šo uh, negodīgo konkurenci. Līdzsabiedrības, lētās līdzsabiedrības nav taču tik lētas tādēļ, ka viņas piedāvā labākas biznesa pakalpojums, bet gan tādēļ, ka viņas miljardu investīcijas saņem katru gadu - 30 miljardus no Eiropas nodokļu maksātājiem. Jo viņiem nav jāmaksā nodoklis par degvielu un tā tālāk, un dzelzceļam par to visu ir jāmaksā, tādēļ cenas ir tik augstas un tādēļ uh, lētās līdzsabiedrības ir alternatīva. Tas nav kaut kāds pēkšņi parādījies fenomens, tā ir politiskās, tas ir politiskās gribas rezultāts. Mums pastāv negodīga konkurence, tas ir jāmaina. Attiecībā uz biļešu pārdošanas sistēmām. Trešā dzelzceļa pakete par to jau nolēmām pirms septiņiem, astoņiem gadiem, bet joprojām šis projekts nav realizēts. Kādēļ cenas pārobežu jomā ir dārgākas nekā uh, garo līniju cēdas nacionālajā transportā. Mēs taču šeit vēlamies harmonizēt. Piemērs Berlīne, Breslava. Jau šodien pieminēju šo piemēru. Šeit ir 50 km cauruma pos, posms, kuru varētu nosakt ar 100 miljoniem investīcijām. Un tagad tā satiksmes autobus, kas nemaksā nodevu Vācijā, brauc 3 stundas, un tādēļ tiek atcelts dzelzceļa pakalpojums, jo šis autobus ir labāks. Pirms kara mums bija nepieciešams 2,5 stundas, tagad 5 stundas, lai varētu braukt šajā līnijā. Tagad dzelzceļš ir likvidēts, un poļiem līdz Breslavai, līdz robežai, viss ir elektrificēts, viss ir modernizēts, izmantojot Eiropas līdzekļus, taču vācieši to ir izdarījuši tikai līdz Kodbusai, un pastāv šī plaisa līdz robežai 50 km garumā. Arī līdz kodbusai tika ieguldīti Eiropas līdzekļi. Taču ko komisija saka par šo apstākli, ka trūkst šī savienošanas posmu? Te ir mūsu nodokļu maksātāju līdzekļi, un kur ir komisijas iniciatīva ķerties klāt šādām problēmām, pretoties šādai attieksmei? Un tad runāt par ātrvilcieniem, Rotengater kungs teica, ka ne jau šis augstākais uh, sasniedzamais ātrums ir svarīgs, bet gan kopaina. Piemēram, Francijā mums ir katastrofa pieejama, un arī runāja par SNCF, mums pietiek ar 50 km stundā tādu ātrumu, nevis ātrāku, jo ar to taču ir pietiekami. Un kādus uh, atziņas mēs gūstam no šīm kļūdām. Piemēram, Vācijās 20 gadus mm, tika uzskatīts par traku, jo apgalvoja, ka ar 250 km stundā ātrumi ir pietiekami, taču tagad arī beidzot Vācijas dzelzceļš ir atziņas, ka ar to pietiek. Tad es tiešām ar nepacietību gaidu komisijas rīcību pret šādu negodīgu konkurenci. Uh, jo citādi dzelzceļš vienkārši neizdzīvos ne pa dienu, ne pa nakti. Tagad jūs visi varat sniegt savas atbildes. Kurš vēlas sākt? Un īdīkums, lūdzu. Čē. Uh, I think... Paldies. Uh, problēmas būtība, par ko mēs runājam, ir tā, ka dzelzceļa sektors ir pārāk sadrumstalots nav tik viegli savietot uh, pakalpojumus starp dzelzceļu un nu. this subject is. This subject is charged by uh, different Un pārāk šī tīklu veidošana dažādiem transporta veidiem saistās ar ļoti lielām grūtībām. Un te ir vēl daudz uzlabojama. Par šiem jautājumiem, ar šiem jautājumiem mēs nodarbosimies, mēs nāksim arī pie jums, piedāvāsim ārējo izmaksu internalizācijas, internalizācijas projektus, kas būs nepieciešams, un būs arī jāpieņem politiski lēmumi, lai vairāk sabalansētu šo, um, lai panāktu lielāku līdzsvaru piedāvājumā starp dažādiem transporta veidiem. Tas ir grūti. Es ļoti Esmu priecīgs par to, ka vairāki deputāti pieminēja ceturto dzelzceļa pakotni, un mēs cenšamies izmantot vai radīt iespējas uzlabot pakalpojumu piedāvājumu. Um, valstu valdībām būs pilnībā jāatskaitās par to, kas tiek darīts infrastruktūras labā, kas tiek darīts, lai uzlabotu, palielinātu dzelzceļa izmantošanu, un ir nepieciešams tāds Eiropu aptverošs skats uz visu šo dzelzceļa tīklu Eiropā, un es ceru, ka no tā visi iegūs. Tāpat Brīva pieeja ir ļoti būtiska. Ir būtiski, lai arī uzsvērt, ka radīt vai nostabilizēt jaunas startautiskās, startautiskos maršrutus celsceļām, tas ir ļoti grūti. Un Te mēs atkal atgriežamies pie situācijas iekšējos tirgos, dalībvalsts tirgos. Problēmas rada dažādu operātoru ielaide tirgū. Un šeit ir tāda liela, da, ir daudz atšķirība arī, piemēram, plānojot starptautisku ceļojumu. Tas var uh, tā, ja šo braucienu sadala posmos, tad šeit ir pārāk maz harmonizācijas, lai varētu uh, izvērtēt uh, uzlabojumu iespējas. Tehniskais pīlārs paredz samazināt izmaksas, padarīt ceļošanu ekonomiskāku. Runājot par biļešu iegādi, es pilnīgi saprotu jūsu nepatiku. Libors Lokmans kolēģis, kas sēž aiz manis, uzsvēra šo pieju no augšas uz apakšu un ir panākta vienošanās par sistēmu, kā tai būtu jādarbojas. Lai to ieviestu, joprojām tas viss izskatās ļoti sarežģīti un prasīs daudz laika, bet iespējas, ko mēs izmantojam ar citiem transporta veidiem, tādām pašām ir jābūt pieejamām uh, dzelzceļām, vismaz tikpat labām. Uh, dzelzceļā nevar izmantot dažādas biļešu rezervēšanas sistēmas līdz šim. Un noslēgumā runājot par infrastruktūru. Mums būs jāraugās, lai uh, dzelzceļa infrastruktūras projekti uh, saņemtu pēc iespējas lielāku finansējumu apjomu, kas tam pienākas. Un, protams, kā pārobežu savienojumi arī ir mūsu uzmanības lokā. Thank you, Chairman, and thank you for the question. Paldies, paldies par jautājumiem. Uh, Atbildēšu arī par CERA Lozgatības 4. pakotni starptautiskiem pasažieru pakalpojumiem. Tie jau ir pieejami, kompetence jau tur ir. Ja mēs runājam par eh, šo pakotni, tad mūsu preference, protams, iet uz to, lai tik noslēgt, eh, noslēgts trialogs par uh, tehnisko pīlāru, jo tur mēs redzam ļoti lielu pīlāru attiecībā uz izmaksu samazināšanu, kad mēs runājam par starptautiskā pasažieru pārvedāšanu, nakts pakalpojumiem, tad, eh, jā, tas, mm, tas spēlē ārkārtīgi lielu nozīmi. Vēl viens elements, kas ir ļoti būtisks nākotnējai attīstībai, nākotnes attīstībai, jo arī C režīms. Uh, kas nav pieejams tagad tiesā ir režīmā attiecībā pasažieru vagoniem. Mums ir jānoslēdz darbs pie tehniskās certifikācijas daļas, lai būtu šī šķērs atļauja attiecībās pasažieru vagoniem. Uh, Tālāk par um, pārvaldību piekrītu tam, ka mums, protams, ir nepieciešama pilnīga pārskatāmība, infrastruktūra pārvaldniekiem jāpiešķir nepieciešamās funkcijas, jo īpaši uh, nodevu iekasēšana, licenšu izdošana tā tālāk šie elementi vēl trūkst. Uh, bet nu, tas, tiks pārs, tas tiek pārskatīts arī pirmo trīs pakotņu pārskata procesā par nakts pakalpojumiem zemo cenu aviolīnijām. Jāteic, ka pat, ja jā, mēs runājam šeit par diviem dažādiem segmentiem, mēs runājam par paš, tiem pašiem attālumiem, piemēram, tūkstoši kilometri, tad 800 līdz 1000 kilometri, kur šāda veida pakalpojumi ir savstarpējā konkurencē. Ja es, eh, es izvēlēšos eh, pusotru stundu garu lidojumu, es neprasīšu lidmašīnā ārkārtīgi lielu kvalitāti, bet ja man jābrauc ar vilcienu 8-10 stundas, es sagaidu pakalpojumu kvalitāti. Uh, Tādēļ arī mums ir, gribam vai negribam, jāsniedz augstāka kvalitāte nekā to piedāvā zēmu cenu aviolīnijas. Šī kvalitāte ir jāatspūļ arī biļetes cenā. Izmaksu uh, daļa jāskata arī no stā, ārējo izmaksu eksternalizēšanas un arī par uh, nodevu iekasēšanu, par to mēs noteikti vēl arī runāsim, raudzīsim, kā varam nodrošināt efektīvāku noteikumu ievērošanu arī dzelzceļa jomā. Biļešu iegādi, jā, tur ir uzlabošanas potenciāls mūsu locekļu dalībnieku ļoti labi apzinās, tādēļ arī mēs aktivizējām arī pilnu pakalpojumu modeli, kas uh, palīdzēs dzelzceļa mm, biļets iegādāties arī avio biļešu iegāde, tad, tad, tad būs starp modēlais mehānisms. Tad, tad nu, ieguvums mēs neredzēsim rītdien, ir jāpielāgo arī tehnoloģijas, lai nu kā mēs ejam tomēr šajā virzienā. Pēdējais par uh, konkurenci starp dzelzceļu un autobusiem. Esam novērojuši, ka tad, kad iekļaut arī tīklos atvērtās pieejas autobusi, tad arī atkal cilvēki izvēlušies vairāk autobusus nekā vilcienus, jo līdzīgi kā ar avio pakalpojumiem autobusi ir lētāki, jo viņiem arī mazāk izdevumi. Tas arī ir elements, kas eh, ir arī sniedzot tādu papildus pārdomas eh, aspektus, un nu, esam par statotiskiem vilcienu pakalpojumiem. Tas ir jāņem vērā šīs aspekts aspekts arī ietekmēs eh, nakts eh, dzelzceļa pakalpojumu jomu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Trīs, četras lietas. Ar ceturto dzelzceļa pakotni sāksim. Tāpat kā kolēģi un draugi CR, mēs arī vēlamies, lai tehniskais pīlārs kļūtu par likumu pēc iespējas ātrāk, kas attiec uz pārvaldības daļu. Mēs noteikti atbalstām principu par liberalizāciju, taču, kas šeit ir ļoti svarīgi, ir tas, lai dzelzceļš turpinātu strādāt kā komanda. Mēs nevaram uh, fragmentēt uh, dzelzceļu tīklu. Uh, Mēs nevaram fragmentēt arī šo piedāvājumu, kas tiek piedāvāts pasažieriem, jo garāk ir distance starptautiski, un šeit galvenokārt runājam šeit par starptautisko pasažieri, tad visdrīzāk arī te būs runa par daudzveidu multimodālu transportu piemērs. Tātad es minēju nakts vilcienu, ar kuru braucu no Amsterdams uz Mīnheni. Tā bija daļa no daudz eh, transporta veida ķēdes sāku ceļot no Ingli, Anglijas, 40 minūtes uh, vilciens, 20 minūtes taksis, uh, tad lidojums pār uh, Ziemeļu jūru, tad vietējais vilciens no Skīpola uz Amsterdams centru un nakts vilciens uz Mīnheni. Uh, Tas starptautiskais dienas vilciens no Mīnhenes uz Zalcburgu un tad pēdējās desmit minūtes gāja ar kājām. Lūk, tāds viss bija mans brauciens. Ir ļoti svarīgi, lai visi transporta veidi sastrādātos savā starpā. Tālāk par autobusiem, par zemo cēnu aviolīnijām. Es arī izmantoju zemo cēnu lidojumu, lai lidot no Londonas uz Buku karēsti, un, godīgi sakot, vienīgais iemesls bija uh, cena un laiks, protams, kā ar vilcienu tas būtu paņēmis daudz ilgāku laiku, un tas būtu maksājis vairāk. Anglijā mēs sakām, ka mēs uh, izvēlamies eh, visatbilstošāko arī transporta veidu savām vaidzībām un savai, jo, savām kabatas biezumam. Uh, Lūk, jā, te atgriežos pie sākotnējai sacītā. Starptautiskiem pasažierim nepieciešama izvēle, un izvēle jāpiedāvā ievērojot katra transporta līdzekļa uh, vienlīdzību. Tālāk par, il, uh, tāl, par šim uh, tālo distanču vagoni, guļam vagoni. Uh, Tātad dažādi iemesli dēļ, kādēļ izmetam šos guļam vagonus, izmaksa, piemēram, un otrkārt tādēļ, ka uh, guļ, brauciens ar guļam vagonu varētu būt vienkāršāks nekā brauciens ar dienas vilcienu, jo īpaši, ja brauciens ir starp divām valstī, uh, divām vietām, kur šis apvienojums nav tik efektīvs, līdz ar to ir jārauga, vai ir kāds alternatīvs, varbūt es varu braukt ar. The, the coaches you Līdz ar to autobus uh, ir efektīvāks nekā, uh, nekā mm, vilciens. Bet, protams, tur ir jārauga arī, kur viņi jūs izlaiž un tā tālāk, un vai viņi atbilstīgi ir rūpēs par saviem pasažieriem. Protams, ka šie autobusi spēlē savu lomu, starptautiskie autobusu reisi, bet, nu, jā, mēs varbūt pārāk pašsaprotamu šo lomu viņiem piešķiram. Paldies, paldies visiem trim referentiem, paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. Mums ir vēl daudz darba. Paldies Onīdī kungam, viņš solīja mums ārējo izmaksu internalizāciju, tas ir obligāti nepieciešams. Varētu jautāt arī tā, ja tiek netiek maksāts nodoklis par uh, benzīnu, kāpēc uh, dzelzceļam ir jāmaksā par uh, savu degvielu nodokļi. Mēs atbalstīsim jūs, jūsu iecerēs, rīkojieties ātri. Vispār jau laiks ir palaists garām. Nākamais punkts, bet pirms tam. Es gribu sveikt grupu no lejas saksijas, kas ir ienākusi zālē un ieņēmusi vietas. Ļoti priecājos jūs redzēt. Meisneras kundze viņus ir uzaicinājusi. Viņa pati arī ir šeit. Nākamais punkts. Emzā ziņojums. Milīkungs ir Uh, prezidijā, viņš mums piedāvās savu uh, prezentāciju un pēc tam būs diskusija un jūs varēsiet arī atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu, Milīkungs, jums vārds. Dear Mr. President, honorable members of the European Parliament. Godātais priekšēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Paldies par uzaicinājumu man šodien ierasties šeit un uzrunāt jūs, pastāstīt par jaunākajām aktivitātēm EMSA un arī par to, kas mūs sagaida nākotnē. Paldies šai komitejai, tā ir sniegusi lielu palīdzību, palīdzējusi EMSAI arī sasniegt labus rezultātus kopš tās dibināšanas 2002. gadā vienkārši eh, lūdzu klusumu, saka priekšādātājs. Šī uh, prezentācija seko tai, ko es piedāvāju jums 2012. gadā, un es domāju, ka sadarbība mums ir jāturpina, un šim sadarbības kanālam nedrīkst ļaut aizrūsēt. Gribu mazliet pastāstīt par aģentūru, par tās uzdevumiem, par um, tās struktūru un arī raksturot piecu gadu stratēģiju EMSAI. EMSA ir viena no regulējošajām aģentūrām, radīta 2002. gadā un tā nodarbojas ar tehniskiem jautājumiem uh, kuģniecības drošuma, drošības nodrošināšanā. Lēmums tika pieņemts uh, Eiropas saimnības padomē ar Eiropas parlamentu atbalstu, un kopš 2006. gada tās mītne ir Lisabonā. Pirms pieciem gadiem tika atklātas telpas, un mums ir 250 darbinieku, kas pārstāv visas Eiropas valstis. Uh, daudzas institūcijas. Piecsimt 55 miljoni eiro ir mūsu budžets. Mūsu ieņēmumi ir nevairāk par 400 tūkstošiem uh, eiro gadā. Un, kad es šeit uzstājos 2012. gadā, tad uh, EMSA regula vēl joprojām atradās tādā darba procesā. Tā tika pieņemta uh, sakojošā gada maijā, un uh, likumdevējs ir palielinājis EMSAS operacionālās uh, uh atbildības vai kompetences ietvaru. Un šai lomai ir ļoti, šai aģentūrai ļoti liela loma uh, jūrniecības drošības uzraudzībā un uh, aģentūra, līdzīgi kā citas institūcijas Eiropas Savienībā, ir tikusi uh, arī aicināta samazināt gan darbinieku skaitu, gan savas izmaksas turpmākajos gados. Bet mūsu uzdevums ir, neraugoties uz to, turpināt eh, strādāt ļoti kvalitatīvi. Mums ir pieņemta piecu gadu stratēģija, tā ir izstrādāta sadarbībā ar administratīvajiem dienestiem un tā atspoguļo mūsu ieceres turpmākajos piecos gados, un tas ir ļoti būtiski principi, kas to raksturo, ir caurskatāmība, elastība un pievienotās vērtības radīšana. Tā balstās vīzijā, ka pašlaik aģentūra spēja piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumus visām ieinteresētajām pusēm, Un tagad gribu īsumā paraksturot to, ko mēs grasāmies izdarīt turpmākajos piecos gados. Mēs turpināsim strādāt, lai atbalstītu Eiropas komisiju, uh, uzraud, tās darbā, kur tā uzrauga, kā tiek ievērotas Eiropas Savienības normas attiecīgajā sektorā. Un šai komitejai, protams, arī likumdošanā ir bijusi sava nozīme. Mēs, mūsu kvalitātes standārti ir ļoti augsti, un aģentūra sniedz palīdzību Eiropas komisijai nodrošinot uh, ka visas dalībvalstis vienotā, tādā vienādā veidā īsteno attiecīgo uh, li, sektoru likumdošanu. Tāpat mēs uzraugām inspektorus un kontrolējam kontrolierus. Mēs uh, veicam auditēšanu um, iestādēs Tad mēs palīdzam uzlabot struktūru darbu un mēs esam snieguši palīdzību augstām tādām iestādēm, kas darbojas ar klasificēšanu un Pašlaik apmēram 70 līdz 75% kuģu Eiropas Savienībā ir ar Eiropas Savienības valstu karogiem. Un mēs palīdzām izstrādāt certificēšanas sistēmas. Mums ir kopīga Eiropas Savienībā izstrādāta metode, un mēs cenšamies izmantot vienotu pieeju. Uh, tā kā daudzi strādājošie uz kuģiem nāk no uh, Filipīnām, tad mēs raugāmies uz to, lai viņu darba apstākļi atbilstu noteikumiem. Mēs cenšamies radīt pievienoto vērtību, arī veicot riska analīzi. Mūsu pārbaudēm tās notiek saskaņā ar noteiktu ciklu un tiek analizēta labā prakse aģentūra arī īsteno virkni uzdevumu uh, vides aizsardzības sektorā. Mūsu aktivitātes saistās ar uh, kaitīgo izmešu samazināšanu no kuģiem, proti tiek samazināta gaisa piesārņošana. Un Eiropas Savienības līmenī mēs strādājām, uh, piedalījāmies direktīvas izstrādē par sēra satura samazināšanu kuģu degvielā. Un tas ir tikai viens piemērs. Mēs piedalāmies arī informācijas sistēmas izveidē. Runa ir arī par uh, informācijas apmaiņu par sēra satura kontrolēm un mēs cenšamies arī dažādos veidos sniegt tehnisko atbalstu, lai uzņēmumi varētu atbilst attiecīgajām vidas aizsardzības normām. Un turpmāk EMSA turpinās atbilstīt, atbalstīt Eiropas Savienības iniciatīvas um, piesārņojumu samazināšanai uz jūras un varēs izmantot arī EMSAS informācijas sistēmu. Ja runā par transporta uzraudzības um, uh, sistēmu, tad šeit mums ir izveidota SafeCNet informācijas apmaiņas sistēma, kas papildina uh, dalību valstu atšķirīgās eh, informācijas apmaiņas sistēmas. Un informāciju var iegūt ļoti vienkārši. Piemēram, šeit jūs redzat uh, biskais līča um, transporta eh, intensitāti uh, katrā konkrētā dienā Un ir apmēr, ir vesela sistēma, kurā saskaņā ar kuru tiek kvalificēti kuģi. Mums ir iespējams izmantot arī satelīta tehnoloģiju, satelīta EAS, un tas ļauj labāk uh, identificēt un uzraudzīt kuģu satiksmi ūdeņos Mēs izmantojam satelītu navigāciju un komunikāciju arī, lai uzraudzītu īpaši liela izmēra un ietilpības uh, kuģus. tā kā mūsu servis uh, pakalpojuma arhitektūra tāda elastīga, mēs varam izmantot arī um, palīdzību no ārpuses un mēs kombinējam dažādas sistēmas, lai palīdzētu attīstīt pilnīgot iekšējo tirgu arī jūrniecības jomā. Vēl cita iespēja, kā labāk izmantot EMSA integrēto sistēmu un kā izmantot vislabāk visas aplikācijas, eh, ko iz, piedāvā EMSA, uh, pēc Eiropas komisijas uzdevuma mēs sniedzam informāciju arī par situāciju saistībā ar par ebolas vīrusa parādīšanos uh, noteiktās valstīs un cenšamies šo informāciju sniegt tad aktuālā uh, veidā. Uh, Mums ir arī satelītu sistēma, kas ļauj uh, kontrolēt situāciju, kāda ir um, gadījumos, ja no kuģiem noplūst uh, nafta. Mēs esam identificējuši pēdējā laikā vairāk nekā simts šādu gadījumu ar savām uzraudzības sistēmām. Uh, Un ja satelīts identificē šādu gadījumu, tad informācija tiek saņemta 30 minūšu laikā, kopš šo informāciju ir uztvēris satelīts. Tiek uh, organizēta palīdzība, vai tie būtu helikopteri vai citi līdzekļi, ar kuriem palīdzēt situāciju, situācijas sekas novērst Un pēdējā laikā šādu noplūžu skaits palielinās. EMSA ir uzlabojusi savas spējas savākt datus un integrēt tos kopīgā um, datu vākšanas sistēmā, lai mēs kopumā redzam, kas uz jūras notiek. Uh, informāciju var saņemt Eiropas dalībvalstis un to atbildīgās iestādes, un tas ļauj labāk analizēt situāciju uz jūras. Mēs sadarbojamies arī ar Frontex, sniedzam informāciju, kas, eh, kas ir noderīga Eirosūra sistēmai Eh, robežu uzraudzībā, tāpat dodam informāciju EFKA, tā ir uh, organizācija, kas cīnās pret nelegālo zvejniecību, un palīdzam arī tikt galā ar pirātu uzbrukumiem uh, pie Āfrikas krastiem. Mēs esam centrālais datu uh, piegādātājs saistībā ar visiem datiem par jūrniecību. Un mūsu uzdevums ir sniegt ticamus datus. Aģentūrai ir arī ļoti liela loma kontrolējot piesārņojumu, ko rada nafta vai kuģa, cita kuģa degviela jūrā. Mums ir vairākas bāzes, vai bāzes kuģi, kas eh, darbojās publiskās privātās partnerībās. Un mums ir informācijas sistēmas uz kuģiem un uh, šo kuģu operatori ir privāti uzņēmumi, kas ir apņēmušies uh, rīkoties atbilstoši noslēgtam nolīgumam. Uh, proti, kas uh, tie ir kuģi, kas uh, naftas noplūdes gadījumā uh, palīdz atrisināt situāciju un palīdz uh, novērst uh, nelabvēlīgās sekas. Kā es jau sacīju, mūsu iespējas reaģēt uz naftas noplūdēm ir uzlabojušās pēdējā laikā. Mēs uh, kontrolējam arī tā saucamo naftas torņu uh, darbu, vai tur nenotiek nekas videi kaitīgs. Mēs spējam dislocēt šādus gadījumus arvien labāk un spējam identificēt vides piesārņojumu agrīnā stadijā, izmantojot arī kontroli no gaisa. Dāmas un kungi, godātais priekšādātāji, es ceru, ka jūs apmēram sapratāt, ar ko mēs nodarbojamies EMSA aģentūrā, un es gā, sa, uzaicinu jūs apmeklēt EMSA Lisabonā tuvākajā laikā. Paldies, Milī kungs! Jūs esat EMSA aģentūras vadītājs un, manuprāt, šis darba kārtības punkts ir ļoti piemērots arī klausītājiem no lejas saksijas, kas dzīvo pie uh, jūras robežas un Tagad lūdzu varat pieteikties jautājumu uzdošanai. Dērdre Klūna. Okay, thank you very much. Liels paldies priekšsēdētā Lēsalī, paldies par prezentāciju. Man tas tiešām sniedz lielisku pārskatu par jūsu sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu dalību valstīm jautājumus. Jūs runājāt arī par šiem jūras darbiniekiem no Filipīnām Es arī nesen analizēju šo jautājumu par to, kā piesaistīt cilvēkus uh, jūrniecības industrijas darbā. Tā ir problēma. Uh, uz to, šo karjeru neskatās uh, kā uz kaut ko pozitīvu, kur var progresēt, arī nu, no ģimenes viedokļa tas īpaši nav pievilcīgi, no darba laika viedokļa tas nav īpaši pievilcīgi. Bet kāda ir eh, šo jūras darbinieku ekspertīze, kas strādā mūsu jūro, jūrās, vai jums ir kādi dati par šo, par to, kādas ir algas, lai piesaistītu cilvēkus darbam eh, jūrniecības nozarē? Arī sieviešu pārstāvība ir visai zema. Jūrniecības eh, nozare, kas varbūt nav īpaši pievilcīga tieši sievietēm. Es redzu, ka tur ir jā problēma un arī. Uh, arī daudzi no industrijas uz to norāda. Lielas paldies! Maisners kundze. Jā, fiendā. Paldies Malī kungam. Paldies par šo prezentāciju. Tā bija ļoti aizraujoša. Es neesmu ne tikai no lejas sakcijas, kur ir ļoti gara jūras robeža, bet esmu arī ļoti ieinteresēta jūrniecības politikā. Man ir vesela virkne komentāru un jautājumu, taču runāšu par vienu. Mums ir zilās izaugsmes stratēģija, kur ir pieminēta arī jūrniecība, un kādu lomu jūs šeit paredzat EMSA Man pašā ir savs priekšstats, taču gribētu uzklausīt jūsu priekšstatu, jo zilā izaugsme nozīmē to, ka visas jūrniecības aktivitātes mums ir jāsaskaņo daudz labākā veidā un ka mums jācenšās šeit eh, gūt jaunas darba vietas, lai tādējādi arī gūtu jaunas ienākumus. Otrs tāds komentārs. Um, parlaments vēlējās, lai EMSA ir līdzatbildīga par naftas un eļas platformas kontroles e, nosacījumu uzraudzīšanu. Šeit bieži notikuši piesārņojuma gadījumi, tas apdraud jūras e, tīrību, Tātad tas ir ļoti labs aspekts. Un trešā lieta, jūs runājat par datu tīklu, kas ir pieejams, jums ir izmantojot daudz satelītu novērošanas sistēmas un runājot par satelītu novērošanu un datu apmaiņu. Mans pirmais jautājums ir saistīts ar to, vai jums ir visi dati, kas nepieciešami. Uh, strādājot jūrniecībā, es zinu, ka ir dati, kurus dalībvalstis nenodrošina. Uh, vai arī iesaistītās puses nenodrošina, taču tie būtu noderīgi, lai gūtu labāku pārskatu, un vienlaikus tas ir. Nākamais jautājums ir, kā jūs nodrošināt šo datu aizsardzību, lai tie nenokļūtu nepareizajās rokās, jo mums ir nepieciešami šie dati, lai varētu attiecīgi rīkoties, taču jānodrošina arī zinām aizsardzību. Un tad eh, nākamais jautājums e par ebolu. Uh, Es šobrīd ebolas eh, aspektu zinu tikai saistībā ar eh, lidostām un aizsardzību, taču kādas ir praktiskās sekas, eh, kad jūs zināt, ka kāds kuģis nāk no reģiona, kur pastāv ebolu, jūs zināt, ka mm, visi cilvēki nav jāpakļauj ar karantīnai, taču kā jūs attiecīgi rīkojāties, ja ir bijuši šādi gadījumi? Un tad vēl divi īsi jautājumi beigās. Flamīmija, jā, šīs Nīderlandes uh, kuģis avarēja un neviens nejūtās atbildīgs, vai jūs šeit esat guvuši kādas atziņas, ka neviens necentās palīdzēt un ka šeit bija jāiesaistās, lai palīdzētu šim kuģim? Un pēdējais jautājums. Cik tas būtu noderīgi, ja mēs vienoties par vienu valodu, par angļu valodu jūrniecības jomā? Tas ir mūsu mūžīgais jautājums. Paldies, Kīs Teiler, jūs varat izteikties tagad angliski. Ah, yeah, jolly good. Hi, I knew, I knew the, there was... Es atvainojos, es biju iesaistīts uh, citā diskusijā. Paldies, Milī kungam, par šo interesanto prezentāciju. Mans jautājums ir saistīts ar mm, papildu atbildību, kas saistīts ar šo parlamentu un attiecībā uz gāzes un naftas platformām. Es biju ziņotājs, runāt par papildu finansējumu. Uh, saistībā ar jauno finanšu ietvaru. Tas palielināja pamatu budžetu par 165 miljoniem eiro attiecīgiem periodam EMSAS budžetā. Un mans jautājums ir, vai jūs varat mums sniegt aktuālu informāciju? Jūs mazliet pieminējāt jau to, bet par EMSAS darbībām attiecībā uz uh, naftas un gāzes platformu, platformu uzraudzību. Vai jūs varat šeit uh, sniegt komentārus, īpaši attiecībā uz finanšu atbalstu, ko saņemat no Eiropas Savienības puses? Paldies! Paldies! Viņas Vanderkampa kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Atvainojiet, ka vēlreiz vēlos uzdot jautājumu šī. Taču es vēlos uzdot jautājumu Milī kungam, lai viņš varētu mums paskaidrot sadarbību ar nacionālajām iestādēm. Šeit jāpiemina divi būtiski aspekti. Šeit nedrīkst notikt sadārdzinājums, tas ir svarīgi mūsu vēlētājiem, un turklāt ir jānovērš dubultais darbs. Turklāt varbūt jūs varētu sīkāk paskaidrot, kāda ir šī sadarbība ar nacionālām īstādēm, tiešām, lai novērstu šo darbu pārklāšanos. Paldies! Paldies, Jose Farīs kungs, lūdzu. Labdien! Marko Mīlī kungs, man bija prieks ar jums tikties Emsā, Lisabonā un lielāka eh, jautājuma, kas uh, man bija jau tik atbildēta, taču man ir jautājums. Es varu atzīst, ka jūsu prezentācija ne tikai šeit, bet arī tā prezentācija, kuras sniedzāt Lisabonā, bija vienkārši fantastiska. Uh, EMSAS datu bāze ir ļoti iespaidīga. Es domāju, ka ikvienam vajadzētu doties uz Lisabonu un iepazīties ar EMSAS prezentāciju. Manuprāt, jūsu sniegtais piemērs par ebolu ir labs piemērs tam, ko EMSA var izdarīt, paveikt saistībā ar Eiropas Savienības institūcijiem, apkopojot un izplatot pieejamos datus. Vēlos jums pateikties par pavadīto darbu, ko EMSA dara pēdējos gados. Tas tiešām ir ļoti iespaidīgi. Paldies! Ja, Paldies! Nu, tad jūs varat sniegt atbildes uz jautājumiem, taču man arī ir jautājums. Toreiz bija šis negadījums. Un runāt par drošību Tad ir jādodas līdz tuvākajai ostai, ja kāds kuģis ir avarējis. Jūs zināt, ka bija lielas diskusijas, un jūs zināt, ka tas nebija saistīts ne ar Eiropas aspektu, ne ar drošību, vai jūs varat nodrošināt to, ka šis šāds gadījums vairs nekad neatkārtosies. Jā, kas mums visiem ir jāizdo nevēlas darīt. Tagad došu vārdu jums. Thank you very much, uh, Mr. Liels paldies, visiem par interesantiem jautājumiem. Sākšu ar jūras darbiniekiem. Sākšu ar sociālajiem pasākumiem, ko tur var darīt EMSA, lai piesaistītu jūras darbiniekus. Nedēļa atpakaļ jau par to runājām arī Eiropas Savienības jūras direktīvas sanāksmē. Tas satrauc visas dalību valstis un skar visas dalību valstis. Jūras darbinieku ir aizvien mazāk dalību valstīs. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ arī visām dalībvalstīm ir jāpievērš uh, papildus uzmanību šī jautājuma risināšanai, jāstrādā kopā ar Eiropas Savienības institūciju, institūcijām un arī ar EMSU. Ja raugāmies uz darbiem, kas jāveic uz kuģa, tad jauniešus, protams, jūra vairs tik ļoti nesaista. Pat ja kuģi šodien ir ļoti moderni, aprīkot ar augstajām tehnoloģijām, un tas ir īpaši jāuzsver, kad uzrunājam jauniešus, ka ir ļoti daudz iespējas darbā uz kuģa. Tur ir jaunās tehnoloģijas, viņiem ir arī iespēja uz jūras turpināt o, savu, spē, savu mācības arī pēc jūras darbinieku karjeras. Uh, un ka viņi var arī saņemt pēc tam darba piedāvājums uz savu zemes. Bet jā, šis uh, jautājums ir izaicinājums, jo, kā jau teicu, 70-75% Eiropas Savienības kuģi izmanto darbiniekus no tālajiem austrumiem. No atalgojuma viedokļa Eiropas Savienības reģistrētajos kuģos atalgojums ir visai pievilcīgs. Protams, kā trešo valstu kuģu eh, jūras darbinieki saņem mazāk, bet joprojām eh, viņi ierodas visvairāk tātad no trešajām valstīm. Tad arī starptautiskā eh, jūrniecības organizācija daudz strādās pie šī jautājuma pēdējo gadu laikā. Ko EMSA ir paveikusi, lai atbalstītu zilo izaugsmi? EMSA sniedz daudz informācijas šajā sakarā, lai varētu kontrolēt administratīvos slogus kuģiem. Mums ir šī zilās jostas projekts, kurš tika uzsākts 10. un 11. gadā, kur raudzījām, pētījām iespējas samazināt administratīvo slogu uz kuģiem 250 kuģi tika regulāri uzraudzīti. Tad ar sistēmām varējām pierādīt, ka mēs varam um, kontrolēt, uzraudzīt šīs sistēmas, lai uh, iestādes uz uh, sauszemes varētu saņemt visnepieciešamo informāciju. Galvenā problēma ir ar šīm nodokļu iestādēm. Uh, viņas nepieņem elektronisku dokumentu un informāciju iesniegšanu. Es ceru, ka šis čērslis pavisam drīz tiks pārvarēts. Nu, vismaz 2016. gadā, kad tas ir spēkā jaunais muitas kodeks. Pašlaik veidojam uh, vienoto um, logu sistēmu, kas atbilstīgi direktīvai stāsies spēkā 2015. gada jūnijā. Tomēr ir šķēršļi, kas liedz pilnībā iz, īstenot, piemērot šo direktīvu visās dalību valstīs, ņemot vērā, ka jā, nodokļu iestādēm ir šīs problēmas ar informācijas saņemšanu. Tālāk. Datu apmaiņa un datu aizsardzība. EMSA eh, visas tās darbības laikā ir pievērsus ārkārtīgi lielu uzmanību datu aizsardzības jautājumam. Datus, kurus vārds EMSA eh, ir dalību valstu um, Tie ir dalību valstu dati. Mēs nevaram uzglabāt datus bez atļaujas no dalību valstīm vai no augsta līmeņa uzraudzības komiteja. Mēs nevaram nodot šos datus arī kādai trešai pusei. Mēs pakļaujamies šeit ļoti striktiem noteikumiem, ievērojam tos um, burts burtā. Mēs nesniedzam informāciju ne, nekādām trešajām pusēm, nesaņemot uh, par to atļaujas no dalību valstīm vai no grupām, kas uh, nodarbojas ar datu aizsardzību. Tad bija arī jautājums par gāzes platformām, APM, finanšu aploksne kas tagad ir noslēgta, tad, tad 160,5 miljoni eiro, iepriekšējā bija uh, 154 miljoni, tātad ir palielinājums par 6 miljoniem. Taču raugoties uz jaunu naftas un gāzes platformu izveidi, tas ir ļoti izaicinājumiem pilns darbs, ko esam darījuši līdz šim. Esam izstrādājuši rīcības plānu, kā reaģēt gadījumā notiek uh, ak, uh, negadījums neviens nevēlas redzēt pie Eiropas Savienības robežām, bet ja notiek uh, noplūde, tad ar šo aploksni mēs sagatavojam visu, ko varam, lai reaģētu. Kā, aps, kā arī aprakstīja prezentācijā, mēs esam iecerējuši arī uh, mobilizēt vienu, divu mūsu kuģus ar uh, šo uzsūkšanas sistēmu. Esam izveidojuši arī uh, atbalstu tehniķiem. Sadarbojamies ar naftas un gāzes industriju, sadarbība ir bijusi ļoti pozitīva. Mums ir labas attiecības ar uh, uzņēmumiem šajā nozarē. Paldies! Jā, vielen dank! Liels paldies! Tagad došu vārdu DJ Move. Kristīnai Bergs kundzei lūdzu. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu komisiju un tieši jūrnie, jūras drošības nodaļu. Vēlos pateikties par lielisko sadarbību, kādu esam piedzīvojuši pēdējā sasaukuma laikā ar šo komiteju un priecājamies turpināt šo sadarbību. Uh, Mēlos izteikties par dažiem jautājumiem, kurus Milija kungs neatbildēja, jo tie neatiecas uz tiešo aģentūras kompetenci. Un jau tagad vēlos pateikt, ka jums nav jādodas uz Lisabonu, lai iepazītos ar EMSAS informācijas sistēmām. Mēs kopā ar Milīku un ar kolēģiem no EMSAS 1. decembrī šeit viesnīcā aiz Eiropas parlamenta. Vakarā organizējam prezentāciju, kuram sekos kokteils, un tas uh, radīs iespēju gūt atbildes visiem jūsu jautājumiem bez došanās uz Lisabonu, kaut gan es zinu, ka Milīkungs jūs labprāt visus uzņemt arī Lisabonā. Tad runājot par šiem jautājumiem, vēlos uzsvērt šo jautājumu par Flamijas gadījumu. Pēdējo reizi, kad Milija kungs pie mums bija, tad notika šis atgadījums un vēlos paskaidrot, ko mēs esam darījuši, lai novērt šādus gadījumus. Mēs esam apkopojuši visas neatkarīgās institūcijas dalībvalstīm, kuriem ir jāpie, kurām jāpieņem lēmumi par bēgļiem saskaņā ar attiecīgu Eiropas eh, direktīvu. Mēs esam apkopojuši šīs eh, institūcijas. Un šobrīd ir tā, ka mēs veicam attiecīgus uzdevumus pie viena galda. Mēs visi sanākam kopā, sagatavojam kopā ar EMSU tādu hipotētisku gadījumu, uh, Un tad mēs izspēlējam šos iespējamo scenāriju, jo, piemēram, attiecībā ar šo lagūnu, kas notika jūrā, tas attiecās nevis uz uh, Eiropas Savienības teritoriju, bet tieši pašā dziļajā jūrā, un tādēļ bija grūti noteikt, kurš ir kompetentā institūcija. Uh, Tātad mēs izstrādājam šādas operatīvās vadlīnijas un mēs koncentrējamies uz to, lai izvairītos no šādiem gadījumiem nākotnē. Šīs vadlīnijas jau gandrīz esam pabeiguši izstrādāt un mūsu mērķis ir veikt pastāstīt par šīm vadlīnijām Startautiskā jūrniecības organizācijā, jo šādi negadījumi notiek visā pasaulē. Ir bijuši līdzīgi negadījumi, jūs noteikti esat dzirdējuši par meiziju kuģi, kur bija diskusijas starp eh, Dienvidu Koreju un Japānu, kurš pieņem šo kuģi. Tātad šis ir startautisks jautājums, un es domāju, ka mēs varam balstīties uz šo labo darbu, kas tika paveikts pēc negadījuma ar Flamīniju. Tad runāt par šo jautājumu, kas rada bažas mums visiem, proti, ka mums ir nepieciešama Eiropas jūrnieki. Uh, Mums ir jānošķir starp tūsatiksmes jūrniecību, kur cilvēki dodas, uh, gūst apmācību, uh, un strādā uz kuģiem īstermiņā, kur viņi bieži var atrasties, atgriezties mājās, un šeit jūs varat saskarties ar lielāku sieviešu pārsvaru, un tad ir uh, nozara, kas ir tāljūras uh, kuģniecība, kur jau me, uz mēnešiem ilgu periodu cilvēki dodas strādāt uz kuģa. Ja? Balstoties uz pieņemto likumdošanu pēdējā mandāta uh, ietvaros, mēs cenšamies sagatavot, sastrādāties kopā ar EMS un gūt uh, konkrētākus datus par šiem jūrniekiem, jo šobrīd mēs nezinām, cik daudz eiropiešu strādā uz Eiropas kuģiem un citiem kuģiem. Mums ir tādas aplēses, taču mums nav konkrētu datu. Un es domāju, ka iegūstot šādus konkrētus datus, mēs. Uh, Eh, varēsim skaidrāk aplēst, kā kopā tiešām arī ir tehnoloģiju īstenošanas plāni. Mēs varam piesaistīt ar vien vairāk jaunus cilvēkus šai nozarei. Runājot par ebolas jautājumu, to šo jautājumu uzdeva Maisners kundze. Jāatzīst, ka pateicoties eh, ziņojumiem, kurus sniedza EMS darba grupā, ir pieņēmusi uh, atzinumu, ka salīdzinot ar aviāciju, šis nav augsta riska aspekts, un šobrīd šie ziņošana vairs nenotiek, jo nepastāv nekāda pasažieru satiksme starp Rietumu Āfriku un Eiropas uh, ostām. Šeit pārsvarā strādājušie cilvēki ir kuģu komandas, un šobrīd tiek izskatīts, kā, kā cilvēkiem jārīkojas, kad viņi dodas uz uh, Āfrikas eh, piekrasti, ka viņiem nevajadzētu pamest kuģus, kādi šī risku izvērtēšana, un arī attiecīgi tiek informētas ostas, kā viņām ir jārīkojas, kad saskars ar kuģiem, kas atgriežas no šiem ebols skartiem reģioniem. Mēs vēlamies, lai rūpniecība mm, sekotu līdzi šai situācijai, lai sekotu līdzi arī uh, ekonomiskajiem aspektiem, jo Āfrikas valstīm vairs nav iespējas uh, īstenot eksportu, piemēram, balstoties šiem drošības riskiem un ierobežojumiem, jo, piemēram, ir kuģniecības, kas nevēlas doties uz šīm valstīm, un tādēļ mēs cenšamies cieši sadarboties ar rūpniecību, lai saņemtu pēc iespējas ātrāku informāciju par to, vai kāds kuģniecības vēlas pārtraukt uh, satiksmi. Uh, starp Eiropu un šīm valstīm, lai varētu nodrošināt šādu satiksmi. Es domāju, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem. Bija vēl jautājums par jūras telpas plānošanu un par uh, paredzamo emsa lomu. Šobrīd tāda loma nav paredzēta. Šobrīd mēs izvērtējam, kā praktiski varam īstenot šo instrumentu. Domāju, ka dalību valstīm vajadzētu konsultēties savā starpā, vajadzētu apmainīties ar datiem par maršrutiem, par um, saspringtajiem posmiem. Un EMSA šeit varētu dot kādu ieguldījumu, taču ilgtermiņā attiecībā uz šo aspektu EMSA nav paredzēta loma. Es domāju, ka tādējādi atbildēs visiem jautājumiem. Paldies, Bergas kundze, paldies Milī kungam. Ar to arī esam noslēguši šīs darba kārtības punktu. Gasins kundze, man ir īsts jautājums, jo es domāju, tas interesē mūs visus. Jūs pieminējāt vadlīnijas, kas ir Ērikas negadījuma rezultātus. Kad šīs vadlīnijas tiešām tiks uh, pabeigtas un kad mēs tās saņemsim? Tā, tad šīs vadlīnijas šobrīd tiek finalizētas, to dara nacionālās institūcijas, un tad mēs plānojam konsultēties ar rūpniecību, uh, jo ir vairākas iesaistītās puses, jūrnieki, apdrošinātāja, ostas un tā tālāk, un es domāju, ka būtu tikai taisnīgi dot viņiem iespēju reaģēt. Un tad, kad mēs esam, būsim apkopojuši šo reakciju, es domāju, tas notiks nākamā gada sākumā, ka tad mēs varēsim finalizēt šos vadlīnijas. Paldies! Paldies, ar to mēs esam noslēguši šo darba kārtības punktu, un vēl mums ir informācija paredzēta par trialogiem, taču tas notiks slēgtā zālē, tādēļ man jālūdz mūsu apmeklētājs pamest zāli. Atvainojos, bet tāda ir šī situācija. Ceru, ka jums uh, bija interesanti un novēlu vēl visu to labāko Briselē. Paldies!